jus de fruits. Moi, je veux bien le jus de fruits. Ready? C'est plus rigolo que le marocain. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto do il benvenuto. Labdien visiem! Vispirms laipni sveicu visus dalībniekus šajā noklausīšanā par kopējās lauksaimniecības politiku laiku līdz 2020. gadam, un it īpaši tiem, ka viedokli mēs uzklausīsim, lai varētu analizēt un padziļināt šo lietu komitejas analīzi. Sveicu Albertu Desakungu, referentu priekšlikumam parlamenta vārdā, un gribētu sveikt arī Volša kungu kopā priekšsēdētāju, Kogeka priekšsēdētāju Paulo Brūni, Eiropas koordinācijas vija Kampezīna um, pārstāvi eh, Savinīkundzi, eh, Melu Frevinu. Um, pārtikas un dzērienu ražošanas nozares konfederācijas ģenerāldirektori, Korādo uh, eh, Pircio Biroli kungu, Eiropas zemes īpašnieku organizācijas priekšstādātājs, veicu arī profesoru Maiklu Doveru no uh, lauksaimniecības un lauka attīstības konvencijas Un visbeidzot Andu Špāna kungu, Eiropas pārtikas lauksaimniecības un turisma darbinieku arotbiedrību federācijas pārstāvi. Tiešām liels prieks sveikt visus jau šeit šodien te, plenāsēžu zālē. Tā ir ļoti nozīmīga tikšanās, jo mēs pašlaik īstenojam Eiropas parlamenta pašiniciatīvas ziņojumu par Eiropas komisijas paziņojumu par KLP līdz 2020. gadam. Pirms dot vārdu referentam Albertam Desakungam, lai viņš nāktu klāt ar ievadu vārdiem, ātri izstāstīšu, kā notiks uzklausīšana. Mums būs trīs sesijas. Pirmā attieksies uz tiešajiem maksājumiem, otrā uz tirgus pasākumiem un trešā uz lauku attīstību. Katra no šīm sesijām uh, būs um, referenta atbildes uz jautājumiem, kas jau ir nosprausti kā vadlīnijas. Katrai sesijai beigās būs debates, kurā piedalīsies komitejas pārstāvi deputāti. Pirms dot vārdu referentam, es nolasīšu 3, 4 vai 5 precīzas jautājumus, un pēc tam došu vārdus sešiem paneļa diskusijas dalībniekiem, lai uzklausītu viņu atbildes um, uzstāšanās laiks tiks kontrolēts un strikti ierobežots. Tas nozīmē, ka jūs pārsniedzat jums atvēlēto laiku, jūsu mikrofons automātiski tiks atslēgts. Līdz ar to lūdzu ievērot jūsu atvēlēto laiku. Un tagad došu vārdu referentam Albertam Desakungam, kuram ir desmit minūtes, lai iepazīstinātu mūs ar šīs noklausīšanas tēmu. Dārgais Albert, lūdzu vārds jums. Jā, dank, Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji! Cienījamās dāmas, godājumie kungi, es jūs arī vēlētos sirsnīgi sveikt eh, šīs dienas uzklausīšanā par kopējās lauksaimniecības politikas reformām pēc 2013. gada. Es esmu arī ļoti priecīgs, ka šajā zālē ir klāt tik daudz ekspertu, un man ir patiešām interesanti dzirdēt, kas viņiem būs šodien stāstāms. Kā referents esmu ļoti Uh, apmierināts par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Šīs dienas uh, atklātās diskusijas būs ļoti svarīgas, jo uh, šeit dzirdētos apsvērumus es varēšu iekļaut savā ziņojumā. Mēs runāsim par galvenajiem aspektiem, kas attiecas uz kopējo lauksaimniecības politiku, proti tiešie maksājumi, tirgus pasākumi un lauku attīstība. Man ir, diemžēl, jāsaka daži vilšanās vārdi. Uh, Tad, eh, kad eh, ja man ziņās būtu bijis gatavs, tad šī uzklausīšana nemaz nebūtu bijusi vajadzīga. Lielākā daļa dalību valstu un eh, daudzi komisāri ir izteikušies par spēcīgu kopējo lauksaimniecības politiku un par tās dalījumu skaidrā divu pīlāru sistēmā. Mums ir vajadzīga vienkārša un mērtiecīga Eiropas lauksaimniecības politika, kas ļautu ražot veselīgus, augstsvērtīgus, kvalitatīvus pārtikas produktus miljardiem iedzīvotāju. Tieši tas arī ir galvenais lauksainiecības politikas mērķis, un tas arī būs galvenais mērķis. Mums ir jādomā arī par dabas resursu um, labu izmantošanu, mums ir jādomā arī par daudzveidīguma, bioloģiskā daudzveidīguma saglabāšanu. Uh, Tas ļaus domāt arī par kvalitatīvu dzīvi lauku reģionos. Īpaši domājot par uh, lauksaimniecības politikas mērķiem, mēs uh, gribam saglabāt uh, arī darba vietas, mēs gribam domāt par lauku reģionu izaugsmu un attīstību. Uh, Lauksaimniecības nozara šeit var dot lielu ieguldījumu. Vakardiena citu diskusiju vidū mēs dzirdējām, ka lauksaimniecības nozara Eiropā nodarbina ievērojumu skaitu iedzīvotāju, pat vairāk nekā automašīnu industrija. Eiropas lauksaimniecības nozare tiek atzīta par kvalitatīvi attīstītu un veidotu lauksaimniecības nozari visā pasaulē. Ar lauksaimniecības politikas reformām mēs šo ilgspējīgumu varētu veidot arī tālāk nākotnē. Mums ir jānodrošina efektīva darbība, pēc iespējas racionālāks darbs. Šeit ir daudz dažādu interesantu iniciatīvu, un tāpēc mani patiešām interesē, ko mēs šodien šajās diskusijās jaunu uzzināsim. Mums ir jādomā par dažādiem īstenošanas pasākumiem, un tos es noteikti varēšu iekļaut arī savā ziņojumā. Es uzskatu, ka mm, saprātīgi veidojot šos vīdes aizsardzības pasākumus, otrajā pīlārā mēs tos varētu pat tiešām efektīvi un racionāli iekļaut. Jautājums ir par to, kādā veidā šo sistēmu būvēt. Mums ir jāatcerās, ka šie pasākumi, kas ir iekļauti otrajā pīlārā, ir saistīti ar to, ka vides aizsardzības pasākumus parasti veids piecu gadu periodā, kamēr pirmajā pīlārā ir runa par viena gada periodu. Mums ir jādomā par šo mm, divu pīlāru arhitektūru, kur ir skaidri nošķirts pirmais pīlārs no otrā pīlāra. Manuprāt, pašreizējā lauksainīcības politikā tas ir ļoti būtiski, un to esmu uzsvērs arī savā ziņojumā. Es uh, gribētu arī teikt, ka daudzi mani sarunu partneri mani atbalsta turmākajā punktā, proti, ka mazie lauksaimnieki dalībvalstīs tiek skatīti ļoti atšķirīgā gaismā. Ir jāatcerās, ka katrai dalībvalstī vajadzētu domāt par šiem mazajiem uzņēmumiem un vajadzētu piešķirt tiem arī attiecīgus līdzekļus. Kāda tad ir šī mazo lauksaimnieku definīcija 27 dalībvalstīs? Mums šo definīcijas izveidi vajadzētu atstāt dalībvalstu ziņā. Esmu konstatējis, ka dalībvalstīs var būt tādi lauksaimnieki, kuriem ir tikai 200 kvadrātmetri, ko apsaimniekot, Un ir arī tādas dalībvalstis, kur mazais lauksaimnieks eh, tiek uzskatīts par mazu tikai tad, ja tam ir 10 līdz 15 hektāri zemes. Tāpēc ir ļoti grūti noteikt, kāda tad ir šī mazā lauksaimnieka definīcija Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu atstāt šo definīcijas izveidu tiešām dalībvalstu ziņā, bet ir jāatcerās, ka dalībvalstīm vajadzētu izmantot finanšu līdzekļus tieši šo mazo lauksaimnieku atbalstam. Uh, Man, diemžēl, nav pietiekami daudz atbilžu, kā varētu definēt aktīvu lauksāmnieku. E, Čiolas kungs jau ir runājis par šiem punktiem. Atšķirības starp dalību valstīm attiecībā uz tiešajiem maksājumiem ir noteikti jāņem vērā, un šeit vajadzētu domāt par dažādiem modeļiem, kas pašlaik arī tiek apspriesti, bet viens ir skaidrs Mēs nedrīkstam saglabāt eh, tādas milzīgās atšķirības, kādas pastāv, piemēram, starp Latviju un daudzām citām valstīm. Es biju ļoti pārliet, eh, pārsteigts eh, vedot šīs sarunas. Šīs lielās atšķirības man, diemžēl, nebija zināmas. Šķiet, tādas pašas atšķirības pastāv arī pašu dalībvalstu, pašā dalībvalstī vienas dalībvalsts ietveros. Ir tādas dalībvalstis, kur lauksaimnieki var saņemt 5 eiro par eh, vienu hektāru un pat 500 eiro, un tas notiek vienas dalībvalsts ietveros. Tas ir ļoti negodīgi. Eh, Eiropas ietveros starp dalībvalstīm nedrīkstētu pastāvēt milzīgas atšķirības attiecībā šiem maksājumiem. Un tas pats attiecas arī uz lauksaimniekiem vienas dalībvalsts ietveros. Mums ir vajadzīgs risinājums un mums ir jāizsaka priešlikumi šajā sakarā. Runājot par cenu svārstībām un par uh, tirgus pasākumiem šajā sakarībā, es uh, uzskatu, ka mums ir jādomā par drošības tīklu, tā lai mēs varētu vērsties pret tirgus traucējumiem. Ir ļoti svarīgi, un šeit es uh, esmu dzirdējis um, komentārus no daudziem lauksaimniekiem, ir būtiski vērsties pret birokrātiju. Mēs nedrīkstam radīt vēl papildus birokrātiju, kas it kā cīnītos pret dažādiem birokrātijas šķēršļiem. Mēs nedrīkstam vairs vispār ņemt vārdu birokrātija mutē. Jau 20 gadus es esmu deputāts, un 20 gadus mēs arī runājam par birokrātiju, taču birokrātija ir tikai plešas plašumā. Ar lauksainiecības reformu nekas tam līdzīgs nedrīkstētu notikt. Jā, tad, kad pirms 20 gadiem es kļuvu deputāts, mans dēls tolaik tikko sāka darbu. Viņš teica, ka uh, man kā deputātam vajadzētu īsti saprast, ko tad mēs te pieņemam parlamentā. Uh, Jā, patiešām viņam bija taisnība. Mēs dažreiz pat īsti nesaprotam, kādus lēmumus esam pieņēmuši. Man ir ļoti uh, svarīga kopējās lauksainiecības politikas birokrātijas samazināšana. Šeit ir runa arī par vienkāršojumiem attiecībā uz savstarpējās atbilstības noteikumiem. 2013. gadā mums būs vajadzīgs labs finansējuma pamats kopējai lauksaimniecības politikai, lai lauksaimniekiem varētu nodrošināt normālus darba apstākļus un lai Eiropā būtu iespējama tāda multifunkcionāla lauksaimniecība. Pēdējo mēnešu laikā esam pieņēmuši uh, vairākus lēmumus, mums ir bijuši arī balsojumi attiecībā uz pieeju tirgumu arī Eiropā. Man eh, bija liels prieks, ka Strasbūrā ar lielu vairākumu, ar divu trešdaļu vairākumu, mēs eh, pieņēmām lēmumu par standārtiem. Tie standārti, kas tiek pieprasīti no lauksaimniekiem attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību, vides aizsardzību, patērētāju aizsardzību, uh, tiks attiecināti arī uz eh, preču importētājiem. Man interesē arī šāds jautājums. Mans jautājums ekspertiem ir šāds. Kur īsti mēs liksim vides komponentu, vai, būs, eh, vai tas būs pirmais pīlārs vai otrais pīlārs? Cik augstam ir jābūt šim eh, ekoloģijas komponentam? Uh, Manuprāt, ekoloģiski komponents ir jāsaista ar tiešiem maksājumiem. Atšķirības starp dalību valstīm noteikti ir jāņem vērā, atšķirības no ekoloģiskā aspekta. Mums ir vajadzīgas daudzgadu programmas, tās ir jāizteno. Un tas arī bija viss, kas man ir sakāms šajā ievadu uzrunā. Paldies! Bene. Grazie, Albert. Paldies, Albert. Un tagad Uzsāksim debatas ar pirmo sesiju, kas attiecas uz tiešajiem maksājumiem. Nolasīšu piecus jautājumus un lūkšu paneļu diskusijas dalībniekiem atbildēt nepārsniedzot 80 minūtes laika. Jautājumi ir sekojoši. Kā tiešos maksājumus varētu taisnīgāk sadalīt starp dalībvalstīm un lauksaimniekiem? Kā var uzlabot KLP vides veiktspēju. Un, ja mēs grasāmies ieviest zaļo komponentu, pirmajā pīlārā, kā to varētu izdarīt tālāk? Kādi būtu uh, maksājumu griezti un kādiem jābūt kritērijiem, lai šos ierobežojumus piemērot? Ceturtais jautājums kādi nosacījumi ir mazo lauksaimnieku atbalsta schēmām un kā to īstenot. Un visbeidzot, piektais jautājums - paziņojums saista maksājumus ar aktīvo lauksaimnieku jēdzienu. Kā šāda izvēle varētu ietekmēt rezultātus un kā tehniski un normatīvajā ziņā mēs varam definēt aktīvos lauksaimniekus? Lūk, Sāksim ar organizācijas kopa priekšsādātāju Olša kungu, kuram lūkšu atbildēt uz šiem pieciem jautājumiem nevairāk kā astoņās minūtēs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo tikšanos. Šī uzklausīšana ir ārkārtīgi nozīmīga kopējās lauksaimniecības politikas nākotnē. Tāpat ir ārkārtīgi nozīmīgi uh, domāt ne tikai par lauksaimniekiem Eiropā, bet arī par patērētājiem. Kā mēs zinām, patērētāji Eiropā ir vislielākie ieguvēji no KLP eh, daudz gadu garumā. Bez KLP eh, netiktu nodrošināta kvalitatīva pārtika. Tagad uzreiz pievērsīšos jūsu jautājumiem. Mēs atbalstām pirmajā jautājumā to, ka uh, Uh, attieksmē pret uh, lauksaimniekiem ir jābūt godīgākai, un to varēs darīt tikai ieviešot objektīvākus kritērijus, kur ir jāņem vērā atšķirīgi apstākļi dalību valstīs. Uz to atsaucās jau godamais referents Deskungs savā uzrunā, bet tāpat ir ļoti būtiski domāt par komplicētajām un sarežģītajām maksājuma sistēmām, Es pilnībā piekrītu tam, ko viņš teica, proti vienkāršošanai ir jābūt eh, daļai no jebkuras jaunas sistēmas, kas tiek ieviesta. Šeit nav no runa tikai par administrācijas vienkāršošanu. Ir jāvienkāršo visas procedūras lauksaimniekiem arī saimniecības līmenī. Attiecībā uz vīdes elementiem, kā tos varētu uzlabot, Šis zaļais komponents KLP nav nekas jauns. Jau no 90. gadu sākumā visās reformās mēs esam ieviesuši spēcīgus ekoloģiskuma komponentus. Es nedomāju, ka man jums vajadzētu atgādināt, ka ir bijušas direktīvas par uh, uh gruntsūdeņu aizsardzību, par nitrātiem, par augsnes aizsardzību. Mums ir bijušas direktīvas arī par uh, savvaļas putniem, par uh, dažādu uh, biotopu aizsardzību. Uh, ir ņemts, ņemta vērā arī savstarpēja atbilstība, kas tagad lauksaimniekiem ir jāievēro. Tāpat arī ieviešot labus lauksaimniecības nosacījumus savstarpējās atbilstības ietveros, lauksaimniekiem ir jāievēro augsnes korozijas prasības, ir jāceļ dažādas buferu joslas, ir jāvēršās pret ūdens piesāņošanu, tāpat ir jādomā par ainavas aizsardzību un par biotopu aizsardzību un visas dalībvalstis ir pakļautas šīm prasībām. Tāpat arī mēs domājam par pesticīdu izmantošanu. Eiropās mēs gribam samazināt pesticīdu izmantošanu uz pusi. Jā, mēs saprotam, ka eh, pesticīdi tiek izmantoti tādu preču ražošanā, kas tiek importētas Eiropas Savienībā. Un es eh, ceru, ka vienādi standarti tiks eh, piemēroti arī šādiem produktiem ir bijušas ļoti daudzas prasības, lai nodrošinātu produktu izsekojamību un lai piemērotu dzīvnieku labturības noteikumus. Komisija savā priekšlikumā ir iekļāvusi jaunu vārdu angļu valodā - greening, jeb zaļums, bet tas nav nekas jauns. Jā, agrāk mēs varbūt eh, nedomājām par klimata pārmaiņām Taču šodien mums ir jādomā par ražošanas kapacitātes saglabāšanu Eiropas Savienībā. Jauns ir tas, ka mēs nevaram vairs paļauties uz pietiekamu pārtikas, uz pietiekamiem pārtikas krājumiem vai uz cenu stabilitāti. Problēma ir tāda, ka Eiropas Savienība ir gājusi tik tālu uz priekšu citām valstīm attiecībā uz mm, ekoloģijas standartu ieviešanu, ka tā ir padarījusi Eiropas lauksaimniekus par nekonkurētspējīgiem starptautiskā mērogā. Mums ir jāatcerās par dažādiem tirzniecības nolīgumiem ar Merkusūru valstīm, ar eh, Māroku un tā tālāk, par divpusējiem nolīgumiem. Brazīlija un Argentīna ir lielākās lauksaimniecības produktu eksportētājas uz Eiropas Savienību. Ja mēs pieļausim vēl vairāk tirzniecības koncesiju, tad mēs riskēsim ar to, ka dažas no mūsu galvenajām nozarēm tiks vienkārši noslaucītas no zemes virsmas. Mēs nedrīkstam būt atkarīgi no importa attiecībā uz galvenajiem pārtikas produktiem, tā kā mēs esam atkarīgi, piemēram, enerģijas ziņā. Mums ir jādomā par eh, lielāku ekoloģiskumu KLP, bet te ir tikai viens nosacījums, proti šie nosacījumi nedrīkst graut mūsu konkurētspēju un nedrīkst samazināt ražošanas kapacitāti lauksaimniecībā visā Eiropas Savienībā. Ja mēs eh, varēsim panākt labākus ekoloģiskos standārtus ar novatoriskumu metodēm, tad es domāju, tas būs labi, bet pretējā gadījumā tas būs vēl viens sloks uh, mūsu lauksaimniekiem un padarīs tos mazāk konkurētspējīgus. Jautājums par tiešo maksājumu samazināšanu. Mēs neticām tam, ka uh, tiešie maksājumi būtu jāsamazina. Tiešie maksājumi dod daudz labumā. Mēs nebūtu varējuši saglabāt uh, lauksaimniecību tās pašreizējā formā Eiropas Savienībā, kur uzņēmumi pieder ģimenēm. Ir jāsaglabā uh, augstā, visaugstākie pārtikas produktu standarti, izsekojamības standarti, dzīvnieku labturības standarti. Tāpat arī ir jānodrošina normāls klimats 28 miljoniem iedzīvotāju. Tirgus apgāde mums nenodrošinātu šāda veida lauksaimniecību. Tā vienkārši nebūtu, ja mēs būtu pilnībā atkarīgi no tirgus noteikumiem. Tā kā visi aktīvie lauksaimnieki nodrošina šo kopējo labumu visai sabiedrībai, mēs uzskatām, ka aktīvajiem lauksaimniekiem vajadzētu gūt labumu no tiešiem maksājumiem. Problēmas attiecībā uz uh, ienākumu atšķirībām nav saistītas ar KLP, un uh, dalībvalstīm vajadzētu tās risināt ar fiskālās politikas palīdzību. Kopējā lauksaimniecības politika nav sociāla politika gal galā. Ja runa par uh, īpašām atbalsta schēmām um, mazajiem uzņēmumiem un uh, kā šīs schēmas ir jāveido, mēs īsti nesaprotam, ko komisija ir domājusi ar mazajiem lauksaimniekiem. Referents uh, iepriekš izteicās, ka lielākā daļa no lauksaimniekiem Eiropas Savienībā ir mazi, ja mēs salīdzinām tos ar mūsu konkurentiem citur pasaulē. 80% no uzņēmumiem no fermām Latvijā ir mazāks par 10 hektāriem. Uh, un eh, citas ir mazākas vēl pat pat pieciem hektāriem. Mēs gribam, lai ģimenes uzņēmumi lauksaimniecībā saglabātos, bet tiem arī jābūt dzīvotspējīgākiem, ir jānodrošina struktūrāli uzlabojumi. Uzskatu, ka tas ir jāuzskata par vienu komp no komponentiem kopējā lauksaimniecības politikā. Paziņojums par aktīvajiem lauksaimniekiem un kā tos definēt, Tieši šo jautājumu mēs pašlaik izskatām. Protams, mēs apsveicam komisāra ideju, ka uh, maksājumi būtu jāfokusē tieši uz eh, aktīvajiem lauksaimniekiem, bet definīcijas Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgas. Mēs pašlaik strādājam pie šī jautājuma mūsu organizācijā. Es uzskatu, ka viens kritērijs noteikti būtu jāņem vērā, un proti ir jādomā, cik lieli ienākumi tiek gūti tieši no lauksaimniecības. Uh, un cik liela proporcija tā ir kopējos uh, uzņēmēja ienākumos. Vēlreiz liels paldies priekšsēdētāji, un tas arī būtu viss. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Lielas paldies! Paldies Valškungam, un tagad vārds Saviņī kundzei. Labdien, un paldies priekšsēdētāji! Šie ļoti uh, svarīgie jautājumi mums ļāva pārdomāt komisijas priekšlikumus, bet mums šķiet, ka šie jautājumi varbūt netiek uzdot pareizā veidā, ņemot vērā eh, to, cik svarīgi eh, ir atrisināt jautājumu, kas ir saistīts ar cenu svārstībām, ar tirgu, un ņemot vērā to, ka mums rīzāk būtu jācenšas pievērsties tieši šim jautājumam. Tas ir priekšlikums, kur mēs kopā ar organizāciju koalīciju atbalstām, koalīcija, kas ir piedāvājusi ceturto scenāriju, proti, kas paredz, ka mums, mēs varētu ieviest tirgus regulāciju un attiecīgi atrisināt vispirms cenu jautājumu, pirms mēs pievēršamies jautājumam par palīdzību. Tas ir priekšlikums, kas kulāros šobrīd tiek apspriests. Tālāk, kas attiec uz tiešajiem maksājumiem, arī te es vēlētos uz jautājumu paraudzīties nedaudz citādi bet, protams, gal galā apskatīsim šos piecus jautājumus. Mēs piekrītam komisijas mērķim, kas ir uzturēt uh, pārtikas uh, ražošanu visā Eiropas Savienības teritorijā, ņemot vērā arī vidas aspekts un vienlaikus rūpējoties par teritoriālajiem aspektiem. Pārtikas ražošanas uzturēšana ir jautājums, kas ir jo īpaši svarīgs šobrīd, kad uh, ekonomisko grūtību apstākļos daudz lauksaimnieku pārtrauc savu darbību. Vēl 4 miljoni um, lauksaimnieku pārtrauc savu darbu no 11 miljoniem, kas uh, turpinās savu darbību. Un līdz ar to svarīgs ir jautājums par aktīviem lauksaimniekiem un par to, kā mēs varētu noturēt pēc iespējas vairāk aktīvu lauksaimnieku turpmākajos gados Eiropas Savienībā. Uh, Tāpēc arī mums ir jādefinē um, aktīvā lauksaimnieka jēdziens. Mūsuprāt, aktīvais lauksaimnieks ir kāds, kas ar savu darbu ražo pārtiks produktus un uh, veicina pārtiks produktu ražošanu un nodrošina Eiropas pārtiks drošību. Un šajā kontekstā um, šādi dažādas aktivitātes vienlaikus var arī um, tikt pieņemams šajos, šajā kontekstā. Tas nozīmē, ka mums uh, attiecīgi būs uh, nepieciešamais pamats, lai mēs varētu apreikināt to, kā uh, var tikt sniegti, sniegs tiešais atbalsts. Līdz ar to jautājums par mazajām lauksaimniecībām arī tiek atrisināts, jo nav nepieciešama īpaša kategorija mazās lauksaimniecības, jo līdz ko ir šī te ražošana, pat gadījumā, ja runa ir par daļēji naturālo saimniecību, tomēr ir iespējams uh, ap, veikt šos aprēķinus. Ja mēs uh, attiecīgi izraugamies šo uh, piemēru, mēs varam piešķirt labāk, vairāk atbalsta tieši maziem lauksaimniekiem. Tas ir priekšlikums, kas šobrīd tiek apspriests. Katrā ziņā mums uh, šķiet, ka mazās lauksaimniecības ir jāņem vērā, ņemot vērā to, ka tās nodrošina pārtiks drošumu un ne tikai tīri hipotētiski un attiecībā uz nākotni. Mēs tāpat arī e, nešauboties piekrītam e, šo te griestu noteikšanai lielākajām lauksaimniecībām, jo tas palīdzēs labāk pārdalīt palīdzību visām lauksaimniecībām visās dalībvalstīs. Runa ir par 100 100 tūkstošiem eiro vienai lauksaimniecībai. Un mūsuprāt ir ļoti svarīgi, lai būtu šādi skaitļi, lai dotu spēcīgu signālu un lai pateiktu, ko Eiropas Savienība vēlas, lai lauksaimniecībā strādātu daudzi. Un lai eh, nodrošinātu to, ka teritorijas arī turpmāk aktīvi Eh, turpina pastāvēt. Ir nepieciešams panākt līdzsvaru un mūsu pētu atbalsts aktīvajiem lauksaimniekiem var tikt attīstī, attiecīgi papildināts, bet nevajadzētu izmantot šo modelāciju, lai um, attiecīgi eh, novest vēl sliktākā situācijā dalībās, kas ir nabadzīgāks. Gluži otrādi vajadzētu panākt to, lai modelācija palīdzētu piešķirt labākus ieņēmumus lauksaimniekiem. Mēs esam par to, ka atbalsts eh, tiek eh, modulēts arī ņemot vērā ekoloģiskos aspektus, un mūsuprāt ir svarīgi, lai pirmajā pīlārā jau pašā sākumā, kad tiek eh, sniegts atbalsts lauksaimniekam, ar to tiktu panākta zaļāka lauksaimniecība un lai tiktu atbalstītas e, sistēmas, kas ļauj cīnīties pret klimata pārmaiņām un ņem vērā visus ekoloģiskos aspektus. Un šajā kontest, kontekstā atbalsts e, ekoloģiskai lauksaimniecībai ir absolūti nepieciešams, tāpat kā atbalsts e, vis, visiem tiem pasākumiem, kas ļauj uzlabot lauksaimniecības. Un mūsuprāt, arī jautājums par proteīniem ir ļoti svarīgs. Mums ir jāveicina proteīnu kultūra audzēšana Eiropas uh, Savienībā. Uh, mazāk slāpekļa um, pesticīdu un augsnes uzlabošanas līdzekļu un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka ar šādu pārskatu um, man ir izdevies iekļauties man atvēlētajā laikā un atbildēt uz pieciem jautājumiem, kas bija sagatavotajā dokumentā. Paldies! Liels paldies Saviņī kundzei un tagad vārds Pircio Birolī kungam. Paldies, eh, runājot par pirmo jautājumu, tiešie maksājumi. Es eh, gribētu teikt, ka mēs eh, piekrītam tiešajiem maksājumiem. Te galvenokārt ir runa par zemes apsaimniekošanu, un tieši tāpēc tie būtu jāmaksā par katru hektāru lauksaimnieciski apsaimniekojamās zemes. Objektīvāka un godīgāka vienotā mm, uzņēmuma maksājuma sadalīšana uh, noteikti ir jānodrošina vienalga, kādi kritēriji tiks izmantoti. Ja tas administratīvi būs sarežģīti, tad varētu piemērot vienkāršotu formulu attiecībā uz šiem vidējiem maksājumiem. Ja e, vienotā maksājuma e, sadale ir tik sarežģīta, tad to varētu pakāpeniski atkal ieviest. Pieņemot, ka šie maksājumi aptver visu lauksaimnieciski izmantojamo zemi, tad vajadzētu dot prioritāti tam, ka tiek izskaustas dažas tiesības. Mēs saprotam, ka tiešo maksājumu viena no galvenajām funkcijām ir tā, ka tie nodrošina ienākumu stabilitāti, kas ļauj lauksaimniekiem stāties pretī uh, dažādiem, dažādām apstākļu svārstībām, vai nu te ir runa par klimatu vai par uh, valodas maiņas likmēm vai tirgiem. Ja runa par ekoloģisko komponentu, tad lielāks uzsvars būtu jāliek uz sabiedriskā labuma precēm, ko var nodrošināt tikai lauksaimnieki. To var darīt abos pīlāros un dažādos veidies, visus tos nenosaukšu. Uh, vairāk sabiedriska labuma preču varētu nodrošināt, paplašinot visus komponentus abos pīlārus, izņemot 68. nodaļas elementus, kas, manuprāt, netiek pareizi izmantoti. Mēs neesam pret komisijas idejām ieviest obligāto ekoloģiskuma komponentu pirmajā pīlārā, ja runa par Natūra 2000 un savstarpēju atbilstību. Mēs uzskatām, ka vislabāk to varētu darīt ar daudz gadu brīvprātīgām schēmām. Tādējādi mēs varētu nodrošināt vairāk sabiedriskā labuma preču pirmajā pīlārā ar ekoloģiskiem standartiem. Uh, Mēs nevaram pat daļēji dalīt pasākumus starp pirmo un otro pīlāru, jo tas sarežģītu administrāciju, radītu neskaidrību starp pīlāriem un radītu lielāku birokrātiju. Visvairāk ir jānodriešina, lai dalībvalstu pūliņi un it īpaši atsevišķu lauksainieku pūliņi, kas jau ir gājuši tālu, lai sniegtu sabiedriskā labuma preces, lai tie netiktu grauti. Trešais jautājums par samazinājumiem. Nē, nepiekrītam, jo eh, te ir jāievēro gan principi, gan arī eh, prakse. Ir jāatcerās, ka tādējādi mēs eh, grausim komerciāli spēcīgus uzņēmumus Eiropā. Mēs samazināsim šo uzņēmumu uh, konkurētspēju. Ja, tieši to mēs arī paveiksim ar samazinājumiem. ASV pieredze rāda, ka tas rada ārkārtīgu administratīvu cīņu starp administratāriem un lauksaimniekiem, jo ir grūti noteikt, eh, kuram tad lauksaimniekam ir jāatņem šie maksājumi un kuram nē. Labu veiksmi šajā smagajā darbā. Kāda tad būs šī labā schēma mazajiem lauksaimniekiem? Mēs saprotam, ka uh, zēmu administratīvo izmaksu saglabāšana ir ļoti svarīgs apsvērums. Tieši tāpēc uh, vienkāršots maksājums, kas būtu vienāds visiem uzņēmumiem, uh, vien ekonomiskā lieluma uzņēmumiem būtu prātīgs, bet ir jāatcerās arī par lielas teritorijas uzņēmumiem ar lielu ražošanu, kur ekoloģiskie standarti netiek tik labi ievēroti. Tieši tāpēc ir vajadzīgi visnotaļ smalki nosacījumi šādiem maksājumiem. Piektais, vai tikai aktīviem lauksaimniekiem ir jāsaņem eh, tiešie maksājumi? Protams, mēs šeit neargumentētu, ka neaktīviem lauksaimniekiem būtu jāsaņem tiešie maksājumi. Tā nav. Mēs saprotam, ka pašreizējās definīcijās nav skaidrības. Un vienotā maksājuma regula 7, 8, 8, 4 runā par šiem jautājumiem. pastāv iespējas, ka tādējādi mēs atņemsim atbalstu maziem uzņēmumiem, un tā būs ļaunprātīga sistēmas izmantošana. Taču mēs nevaram vienkārši pāriet uz tādiem maksājumiem, kas būtu piesaistīti uh, teritorijai. Ir arī tādi lauksaimnieki, kas eh, pieprasa maksājumus, kaut arī tie uh, neveic vispār nekādas lauksaimnieciskas darbības uz savas zemes. Tieši tāpēc ir grūti attaisnot maksājumus saskaņā ar pašreizējiem apstākļiem un pašreizējām definīcijām. Taču, ja lauksaimnieki dod kaut kādu sabiedrisku labumu vai ražo pārtikas produktus, tad viņiem ir jāsaņem maksājumi. Tāpat maksājumi bieži vien tiek pieprasīti par golfa laukumiem vai par lidlaukiem. Mēs nevaram saprast, kāpēc dalībvalstu varas iestādes neuzliek šeit ciešākus noteikumus, jo tā dažas dalībvalstis rīkojas. Kas tad īsti definē lauksaimniecībā izmantojumu zemi pašreizējā regulā? Tātad mēs iestājāmies par to, ka nav vajadzīga jauna definīcija lauksaimniekam vai lauksaimnieciskai darbībai. Ja mēs ieviestu šeit izmaiņas, tad tikai tad, ja tiktu iekļauti tālāk ekoloģiskuma kritēriji. Un uh, vajadzētu arī nošķirt šos tiešos maksājumus no pārtikas produktu ražošanas. Ja lauksaimnieks sniedz kaut kādus ekoloģiskus pakalpojumus vai arī ražo pārtikas produktus, tad nav jēgas prasīt, lai viņš uh, radītu abus šos produktus, gan ekoloģiskos, gan pārtikas, bet viņam ir kaut kas no tiem jādod. Mēs gribam pieprasīt, lai katrs lauksaimnieks sniegtu pierādījumus par savu statusu, un tad administrācijai, balstoties uz katru pieteikumu, vajadzētu izskatīt šos pierādījumus. Protams, ka tas radītu milzīgus birokrātiskus šķēršļus, ar ko netiktu galā nedz administratori, nedz lauksaimnieki. Lūdzu, neiet pa šo ceļu. Grazie, ambasadore Pirso Biroli. Adesso do subito. Paldies, un tagad došu vārdu Dovera kungam 8 minūtes. Thank you. Uh, speaking... Paldies. Runājot lauksaimniecības un lauku konvencijas 2020 vārdā, kas ir apmēram 100 Eiropas nacionālo un reģionālo nevalstisko organizāciju uh, pārstāvs un kas pārstāv arī pilsonisko sabiedrību, mūsu intereses um, ir gan par brīvtirzniecību, gan uh, par atjaunojumiem enerģijas avotiem, gan par lauksaimniecības jautājumiem tā tālāk un tā joprojām. Mēs pārstāvam simtiem tūkstošu cilvēku un pārstāvi ir apvienojušies, lai e, paustu kopīgu nostāju par kopīgo lauksaimniecības politiku, kas ir atrodama mūsu komunikē, kas ir nosūtīts visiem Eiropas parlamenta deputātiem franču, vācu un angļu valodā, un pavisam drīz būs pieejams šis dokuments visās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Uh, interneta vietnē. Mūsu pieeja vada tas, ka mums ir jānodrošina planētas ilgspējīga attīstība un cilvēku ilgspējība pastāvēšana. Mēs esam pārliecināti, ka politika ir radikāli jāmaina, ņemot vērā to, ka parādās jauni izaicinājumi klimata pārmaiņas un Eiropas Savienība ir apņēmusies samazināt siltumnīcas efekta gāžu izmešus. Tāpat turpina samazināties bioloģiskā daudzveidība. un mums rodas bažas par ilgtspējīgu un ilgtermiņa pārtiks nodrošināšanu visā pārapdzīvotajā pasaulē. Arvien vairāk vēršas plašumā nabadzība gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Tāpēc uz šiem jautājumiem ir jāparaugās ar jaunu skatu, un jo īpaši uz lauksaimniecības un attīstības politiku. Un tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir jādomā par paradigmas maiņu, un mums ir jādomā par to, kā mēs no jauna varētu iedzīvināt lauku rajonus. Tika organizētas publiskās konsultācijas, kuras vadīja Čoleškungs pagājušā gada jūlijā, un eh, šīs konsultācijas parādīja to, ka iedzīvotāji ir ļoti norūpējušies par šiem jautājumiem. Eiropas pilsoņi uzskata, ka ir nepieciešama kopēja lauksaimniecības politika, bet tai būtu jākoncentrējas uz tiem jautājumiem, kas ir svarīgi cilvēkiem - droša un veselīga pārtika, lauksaimnieku labklājība, tā skaitā arī mazo lauksaimniecību labklājība, vidas aizsardzība, tāpat arī ainavu aizsardzība un vietējās ekonomikas nostiprināšana. ARK cenšas ierakstīt šīs te sabiedrības eh, bažas konsekventā politikā. Mēs cenšamies piedāvāt jaunu leģitimitāti kopējai lauksamniecības politikai un kopējas lauksamniecības politikas budžetam. Un mēs uzskatām, ka laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam ir nepieciešama skaidra pāreja jauns pavērsiens un pārēj no rūpnieciskas lauksaimniecības uz ilgspējīgu lauksaimniecību visur. Un šīs um, ilgspējīgās lauksaimniecības modelis ir jābūvē uz reģionālo daudzveidību, kāda ir atrodam šobrīd, ko pieminēja arī Deskungs. Mums ir jāizmanto daudz labāk neatjaunam enerģijas avoti. Mums ir jāievēro dzīvnieku labklājība. Uh, mums ir jādomā par labu lauksaimniecības praksi un uh, lauksaimniecības uh, prakses uzlabošanu. Mums ir jācenšas panākt uh, labus rezultātus vides, uh, sociālajos un ekonomiskajā plāksnē. Ko tas īsti nozīmē? Atbildot uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Vienkāršos vārdos var teikt, ka mēs uzskatām, ka finansiālais atbalsts lauksaimniekiem nākotnē ir jāsniedz tā, kā to paredz Eiropas Savienības mērķi, un mums neizdosies tos mm, panākt un sasniegt tikai un vienīgi ar tirgus palīdzību. Uh, tirgus pasākumi, kas ir otrais punkts, par ko mēs runāsim uh, šajās diskusijās, palīdzēs lauksaimniekiem, un, bet mums ir jācenšas piešķirt atbalstu lauksaimniekiem. Un ja sākot no 2020. gada eh, atbalsts tiek sniegts balstoties uz ilgspējīgu praksi atbalstu mazajām lauksaimniecībām un tiem, kas eh, darbojas eh, reģionos, kuros ir grūtāk nodarboties ar lauksaimniecību, tad tiešajiem maksājumiem Mēs uzskatām, ka tiešie maksājumi ir jāpiešķir balstoties uz skaidriem, ilgspējīgs kritērijiem lauksaimniecībā, mums nevajadzētu atsaukties uz vēsturiskajām atsaucēm un pārdali. Mums ir jānodrošina uh, vienlīdzīga palīdzība lauksaimniekiem un jāņem vērā arī uh, katras uh, valsts kapacitātes. augstākais maksājums par hektāru, kas tiek piešķirts pirmajam uh, teritoriju līmenim un attiecīgi mazākais maksājums ir jāsaskaņo, ņemot vērā arī to, cik cilvēki strādā katrā lauksaimniecībā. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu piešķirt priekšrocības mazajiem lauksē, mazajām lauksaimniecībām, bet, kā jau Deskungs pieminēja, ir nepieciešams definēt katrai dalībvalstī, kas tiek domāts ar mazām lauku saimniecībām, un tad pasākumi, kas ir paredzēti otrajā pilārā, kur mēģis varbūt nav tāds pats, bet uh, arī šī gadījumā vajadzētu sniegt atbalstu mazajām lauksaimniecībām, jo īpaši tām lauksaimniecībām, kas, bal, eh, kas darbojas reģionos, kur ir grūtāk nodarboties ar lauksaimniecību, mazajiem uzņēmumiem, lai uh, reformētu un modernizētu lauksaimniecības, lai atbalstītu vietējās pārtiks piegādes sistēmas, lai uh, attiecīgi atbalstītu arī produkcijas marķēšanu. Tālāk, kas attiecas uz aktīvajiem lauksaimniekiem, mēs uzskatām, ka visi lauksaimnieki, neatkarīgi no tā, vai viņi pilnu laiku uh, pavad nodarbojoties ar lauk, lauksaimniecību vai tikai daļēji, būtu jāuzskata uh, par lauksaimniekiem. Visi, kas apstrādā uh, platības, viņiem būtu jāpiešķir uh, šie atbalsta maksājumi arī saskaņā ar jauniem uh, vīdas kritērijiem un maksājumi būtu jāpiešķir galvenokārt lauksaimniekiem, nevis lauku īpašniekiem. Jo pircio, izņemot gadījumos, kad pircio birolī kungs teica, uh, šie te uh, zemes īpašnieki ir paši lauksaimnieki. Tālāk, mēs uzskatām, ka vides aspekti runātājs tiek pārtraukts. Vai esmu zaudējis savu iespēju pabeigt uzstāšanos? Paldies! Paldies, Tauer kungam, saka priekšsēdētājs. Es ļoti atvainojos, bet mums ir jāievēro katram atvēlētais laiks, tāpēc tagad došu vārdu Špāna kungam. Lūdzu, Špāna kungs, jums vārds. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji. Es eh, priecājos, ka šeit ir pārstāvētas ne tikai Itālijas arotbiedrības, bet gan arotbiedrības no daudzām dalībvalstīm, tā skaitā jaunajām, vecajām, no ziemeļiem, no dienvidiem. Un arī ļoti skaidri redzams, eh, ka mūsu nākotnē šīs diskusijas ir ļoti būtiskas. Vairāk nekā 7 miljoni nodarbināto lauksainiecības nozarē, kas ir atkarīgi no lauksainiecības politikas nākotnes. Uh, un tāpēc mēs ar lielu prieku un interesi gaidām Desa kunga ziņojumu, kas mums dos ieskaitu par parlamenta viedokli šajos jautājumos. Kopējā lauksaimniecības politikā ir nozīme ne tikai tiem, kas ir nodarbināti lauksaimniecībā, bet arī eh, visai sabiedrībai. Jaunajās dalībvalstīs eh, šis aspekts ir īpaši nozīmīgs. Ir jānoskaidro jautājums, kā mēs atradīsim sevi šajā jaunajā Eiropā. Uh, Eiropas tirgus ideja mm, spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu šajās valstīs, jo, ja runa par paplašināšanās kārtām, par paplašināšanas procesu un taisnīgumu. Es uh, tagad eh, sev uzdodu jautājumu, kā tad uh, man izskatīsies Eiropas Savienība pēc eh, visiem šiem procesiem, un vai es uzskatīšu, ka noteikumi, kas tiek pieņemti, ir taisnīgi. Man ir jākonstatē, un tam ir daudz eh, iemeslu, ka šajās valstīs, diemžēl, ir um, bijis tāds liels kritums attiecībā uz Eiropas tēla virzīšanu uz priekšu, un liela daļa vainas šeit ir jāuzņemās kopējā lauksainicības politikai. Uh, Tieši tāpēc es domāju, ka attiecībā uz šīm jaunajām valstīm viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc šajās valstīs vairāk ir pieaudzis nacionālisms un ir radusies pretestība pret Eiropas Savienību, tieši šī iemesla dēļ mums vajadzētu domāt par skaidriem noteikumiem un par turpmāko kopējās lauksaimniecības politikas instrumentu piemērošanu šīm valstīm nu, vecajās dalībvalstīs mēs neesam to pašu darījuši. Piemēram, atšķirības starp Grieķiju un Lielbritāniju ir tikpat lielas kā starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm, bet taisnīgums ir vajadzīgs un ir vajadzīga galvenokārt sauredzamība. Ir vajadzīga tāda pāriešanas sistēma, kur ik viens zinātu, kāda būs viņa turpmākā vieta kopējā Eiropas mājoklī. Un šis jautājums ir jārisina ne tikai lauksāmniekiem, tas ir jārisina visiem politiķiem visās dalībvalstīs it īpaši ir Eiropas parlamentā. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Daži no iepriekšējiem runātājiem arī teica ko līdzīgu. Tagad skaidri teikšu, ka ir simtiem tūkstošu darba vietu, kas ir iznīcinātas šajās valstīs. Ungārijā bija izcila desu ražošanas nozare. Ik viens no mums to pazina, mēs zinājām, cik labas ir Ungāra desas. Uh, Un tagad eh, šeit nav vispār nekādas atbildes. Mums vairs eh, nav nekādas iespējas eh, nodrošināt pieeju kapitālam šajās valstīs. Arī zemes īpašuma tiesības netiek nodrošinātas tā, lai tās zeme piederētu tiešām lauksaimniekiem. Par atsaistīšanu ir runa arī par tābakas ražošanu, par cukura ražošanu, kur mēs arī esam daudz ko zaudējuši. Uzskatu, ka mums ir jādomā par tiešiem maksājumiem arī nākotnē. Nedrīkst būt tā, ka 20% no uzņēmumiem saņem 80% no finansēm. Mums vajadzētu domāt par šīs sistēmas grozīšanu. Man ir patiešām grūti atbildēt uz jautājumu par ekoloģiskumu. Zinu, ka daudzi e, šo standartus atbalsta. Mūs e, galvenokārt interesē sociālie aspekti. Uh, Es vēlētos vismaz norādīt uz to, ka izglītība ir viens no centrālajiem priekšnosacījumiem, lai mēs varētu vērsties pret dažādām problēmām. Eh, es domāju, ka mums arī ekoloģiskajā jomā ir jādomā par dažādām iespējām pielāgoties, un te arī izglītība varētu eh, spēlēt savu lomu. Ir jānodrošina, lai KLP dotu pieju arī dažādiem izglītošanās pasākumiem. Uh, Tas būtu vienkārši instruments, kas daudz ko dotu. Priekšēdētājiem varbūt tik ļoti nepatiks, ka mēs prasaisim um, pamat direktīvu par darba aizsardzību atjaunot. Lauksaimniecība ir viens no bīstamākajiem sektoriem Eiropas Savienībā. Kaut arī šie noteikumi visiem ir saistoši, mēs uh, nedrīkstam atteikties no instrumenta savstarpēja atbilstība. Uh, tikai argumentējot to, ka tas ir ļoti birokrātiski un ļoti sarežģīti. Ir jāatcerās, ka 50% no ienākumiem nāk tieši no publiskajiem sektoriem, un uh, mums ir jādomā par to, ka ar izglītības uh, iespējām mēs varētu uh, vērsties pret eh, birokrātisko slogu. Mēs varētu ļaut lauksaimniekiem pašiem tik galā ar savu administrāciju. Sociālajā partnerī lauksaimniecībā ir izteikušies par nebirokrātisko administrāciju. Vai nu tā ir riska izvērtēšana vai arī kaut kas tam līdzīgs. Tātad šeit nav runa tikai par uh, uh, dzīvnieku aizsardzību, par govju aizsardzību. Mums ir jādomā arī par cilvēkiem, kas dzīvo šajā sistēmā. Ir jāatcerās, ka tas ir vairāk nekā, tie sastāv vairāk nekā 15% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Mums ir jādomā ne tikai par zemes īpašniekiem, bet arī par viņu ģimenēm. Mums patīk, ka jaunajā instrumenta paketē ir iekļautas arī klimata pārmaiņas, ir vajadzīgi pielāgošanas instrumenti. Mums ir eh, šie jautājumi apskatīti jau Rumānijā un Spānijā, mēs saprotam, uh, ka klimata pārmaiņas var radīt daudz problēmu. Protams, ka lauksaimniecība ļauj nodrošināt bioloģisko daudzveidību, vai ar to pietiek? Ja mēs paskatāmies uz statistiku un tās attīstību, tad varam teikt, ka nē. Un ir pilnīgi skaidrs, ka eh, lauksaimniecībai un jaunajai KLP vajadzētu ļaut mums uh, apsaimniekot zemi ekoloģiski draudzīgākā veidā. Mēs arī pret eh, maksājumu samazināšanu. Nav jautājums par to, vai uzņēmums ir mazs vai liels, ir jautājums par to, kā šis uzņēmums darbojas. Ja šie maksājumi tiek samazināti, tad mums ir jādomā par sociālo nodrošinājumu nodarbinātājiem. Ir jādomā par vidējiem ienākumiem valstī. Uh, galu galā ir jānodrošina, lai darba spēks katrā uzņēmumā būtu pilnībā nodrošināts attiecībā uz vidējiem ienākumiem šajā valstī. Protams, ka ir jāstiprina mazie uzņēmēji, mazie lauksaimnieki, galu galā mazie lauksaimnieki ir daļa no Eiropas lauksaimniecības modeļa. Uh, no tiem mēs nevaram atteikties, un tāpēc mēs uzskatām, ka eh, komisijas priekšlikuma idejas ir labas. Tāpat arī ir jādomā par lauksaimniekiem, kas ir iegūši zināšanas šajā jomā, un aktīvi lauksaimnieki ir tie, kas darbojas šajā nozarē. Jaunajā KP viņiem vajadzētu dot priekšroku, bet nedrīkstētu aizmirst arī par šo lauksainieku ģimenēm. Tos nedrīkst izņemt no šo instrumentu loka. E paldies Špāna kungam! Un pēdējā runātāja šajā sesijā - Mela Frīvenes kundze no Pārtikas un dzērienu ražošanas nozares konfederācijas. Lūdzu, vārds jums. Uh, for... Liels paldies un liels paldies par šo uzaicinājumu. Es domāju, ka pirmais, kas man būs jāpasaka, ir sekojošais lauksaimniecība. Ir ārkārtīgi svarīgi gan manai nozarei pārtiks un dzērienu nozarei. Mēs izmantojam 70% no tā, ko saražo un izaudzē Eiropas lauksaimnieku, un tāpēc mēs ļoti cieši sekojam tam, kas notiek kopējās lauksaimniecības jomā. Uh, Lauksaimniecība eh, ir tā, kas piedāva, piegādā galvenos izēju materiālus pārtiks ķēdē, un tāpēc šī joma ir strateģiski svarīga Eiropas Savienībai. Eh, šī nozara nodarbina ļoti lielu skaitu iedzīvotāju un tā dod ļoti lielu pievienoto vērtību Eiropas Savienības ekonomikai. Ekonomiskajos eh, izteiksmē lauksaimniecība ir ļoti izšķirīgs sektors, kas nodrošina darbu 17 miljoniem iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Ilgtermiņa uh, dzīvotspēja uh, lauksaimniecībai un pārtiks ražošanai ir cieši saistīts, un tāpēc es uzskatu, ka pieeja, kuru mēs vēlētos redzēt uh, pārtiks nozarē, būtu drīzāk tāda kā ķēdes pieeja. Proti, ka mēs neraudzītos tikai un vienīgi uz lauksaimniecību, bet paraudzītos uz visu ķēdi kopumā, sākot jau no paša lauciņa un beidzot ar patērētāju šķīvjiem. Uh, Mēs priecājamies par to, ka komisija ir uzsvērusi pārtiks drošību kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem, un tāpēc eh, tas ir viens no svarīgākajiem mērķiem, kāds ir kopēja lauksaimniecības politikai. Tam mēs pilnībā piekrītam. Mūsuprāt, pārtiks drošība ir ļoti svarīga, un tas ir eh, cieši saistīts, protams, ar ilgtspēju. Tas ir cieši saistīts ar um, cīņu pret uh, cenu uh, svārstībām, gan pārāk augstām, gan pārāk zemām cenām, tāpat arī pa Tas ir cieši saistīts ar eh, nozars konkurētspēju un inovācijām, jo pārtiks drošums, protams, nav eh, kaut kas atsevišķs, uz ko mēs varam paraudzīties ārpus konteksta. Mums ir jādomā par to visā plašākajā kontekstā, kas ir saistīts gan ar cenu svārstībām, inovācijām, pētniecību un tā tālāk un tā joprojām. Ja mums izdosies sasniegt šo mērķi, tas eh, sniegs rezultātus un ieguvumu visai pārtiks piegādes ķēdei, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešama šāda visas pārtiks piegādes ķēdes pieeja, nevis tikai pieeja, kas uzsvērt lauksaimniecības eh, jomu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešami vairāk galvenie e, e, principi. Mēs īpaši e, detalizēti nedetali, nerunājam par to, kas ir aktīvs lauksaimnieks, Mēs eh, tātad konfederācijā apvienojam gan mazas, gan lielākas organizācijas, pārstāvam dažādus sektors Eiropas eh, Savienībā. Tāpēc nav viegli vest šādas detalizētas uh, diskusijas. Um, mēs bieži uh, vien cīnamies, lai tik tiešām pieņemtu nostāju par tik detalizētiem jautājumiem, bet mēs varam teikt, ka mēs visi piekrītam tam, ka kopējai lauksaimniecības politikai būtu jānodrošina godīga konkurence visā Eiropas Savienībā, tai ir jābūt harmonizēta Eiropas Savienības līmenī, tai ir jānodrošina, eh, jānostiprina ražošana, tai ir jāpalīdz tikt galā ar eh, izaicinājumiem, kas ir saistīti ar ekonomiku un pārtiks drošumu, ir jācenš cīnīties pret ekstrēmām cenām pārāk zemām, pārāk augstām, jo citā tas var radīt ļoti eh, negatīvus efektus, un tas ir jāsasaista arī ar. O, uz tirgu orientētu pieeju. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka atbalsts ilgspējīgai vidas izmantošanai un efektīvai resursu izmantošanai lauksaimniecībā noteikti palīdzēs mums piemēroties uh, klimatu pārmaiņām un citiem uh, ar klimatu saistītajiem izaicinājumiem. Es piekrītu referentam tajā, ka lauksaimniecības uh, budžetā ir jāparedz nepieciešamais finansējums, lai mēs varētu sasniegt nepieciešamos mērķus tālāk atbildot specifiskāk uz diviem, uz uh, šiem te jautājumiem, uh, pirmo jautājumu daļu par tiešiem maksājumiem. Mūsuprāt, ir uh, svarīgi loma spēlēm gan pirmajam, gan otrajam pīlāram, lai nodrošinātu ilgtspēju lauksaimniecībai un lauksaimniecības ražošanas ilgtspēja nozīmē arī to, ka mums ir nepieciešama saprātīga pārvaldība. Uh, Un tiešie maksājumi ir jāsniedz tā, lai varētu nodrošināt, zinām, pārskatāmību lauksaimniekiem, lai stimulētu ilgtermiņa pieeju un ilgtermiņa ražošanu. Un ir jārada uh, pievilcīgu uh, biznesa vidi, uh, vairāk to jau pieminēja, ka turpmāko desmitgažu, desmitgažu laikā ir jācenšas uh, piesaistīt jaunus laiks, lauksaimniekus. Šobrīd vairāk nekā 50% laukas saimniec, saimniecību vadītāji ir vecāki par 55 gadiem, tāpēc mums ir jācenšas piesaistīt jaunus lauksaimniekus. Tiešie maksājumi ir ļoti um, sarežģīts jautājums, Mums bija ļoti interesantas un dzīvīgas diskusijas par šo jautājumu CIAA. Un gal galā mēs uzskatām, ka ir nepieciešama ilgspējīga piegāde, eh, ilgspējīgā veidē, veidā, tātad ņemot vērā vidas aspektus. Videi draudzīga un um, saprātīga resursu izmantošana, tā ir jābūt pamatā kopējā lauksamniecības politikai. Nevar būt uh, dzīvot spējīga pārtikas piegāde, ja eh, netiek izmantots ilgspējīgs eh, lauksamniecības prakses, un te mēs īpaši domājam par eh, ūdens daudzumu un kvalitāti. Un jau atkal sasaistot to ar šo pārtikas piegādes ķēdes pieeju, mēs uh, uzskatām, Mēs esam sazinājušies arī ar pārējiem spēlētājiem pārtiks piegādes ķēdē, esam diskutējuši par šiem jautājumiem, un šobrīd eh, mums diezgan veiksmīgi izdodas virzīties uz priekšu šajā jomā. Es domāju, pagaidām tas arī būs eh, viss no manas puses, un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Ļoti labi, liels paldies jums visiem! Mēs pilnībā esam ievērojuši grafiku, tagad atklājam debates ar komisāru komis, un lauksaimniecības komitejas eh, pārstāvjiem. Man ir 11 kolēģu saraksts no dažādām politiskajām grupām, kas grib izteikties. Lūdzu, ievērot atvēlēto laiku, maksimums divas minūtes, lai visiem būtu iespēja runāt. Un, lai paneļa diskusijas dalībnieki pēc tam varētu sniegt ātras atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu precizēt arī, kuram runātājam jūs adresējat savu jautājumu, protams, ja ir, ir kāds īpašs jautājums. Sākam ar Pēteru Jāra kungu, divas minūtes. Lielas paldies priekšādētāji. Mani jautājumi attiecas īstenībā uz visiem referentiem. Ir runa par tiešiem maksājumiem. Argumentācija tiešiem maksājumiem pirms reformas bija uh, savstarpēja atbilstība. Pirmais jautājums tātad būtu, vai tā tam vajadzētu palikt, vai arī mums eh, vajadzīgi kādi papildus pamatojumi šiem tiešiem maksājumiem. Vai no jūsu puses, vai pēc jūsu domāmā šie uh, maksājumi ir pietiekami lieli, vai varbūt tie ir jāpazemina? Trešais jautājums. Kādu lomu jūsuprāt eh, tiešajos maksājumos spēlē tā saucamā vēsturiskā atsauce? Vai to vajadzētu saglabāt? Ceturtais jautājums. Jā, šķiet, ka to būs grūti atbildēt eh, ikvienam eh, runātājam. Vai atšķirības starp eh, dalību valstīm tiešām maksājuma ziņā ir pamatojamas? Un nākamais, kādas atšķirības tiešām maksājuma ziņā jūs uzskatītu par pieļaujamām vienas dalībās ietvaros. Tagad par maksājumu samazināšanu. Tas attiecas uz tiem runātājiem, kas teica, ka šāda samazināšana ir vajadzīga un ir pamatojama. Tātad pirmais jautājums, vai jums ir kaut kāds loģisks, zinātnisks vai saprātīgs mm, pamatojums, cik lielam ir jābūt samazinājumam, vai tie ir tūkstots eiro, vai tie ir kaut kādi 50 eiro. Nu, varbūt jūs varētu pamatot eh, šos, šīs summas. Vai jūs varētu vēl minēt kādus citus kritērijus attiecībā uz šo atsaistīšanu? Vai jūs piekrītat, ka uh, būtu jāmaina proporcijas starp pirmo un otro pīlāru? Un kuri no pasākumiem būtu jāpārnes no otrā pīlāra uz pirmo, ja vispār? Paldies, Pēter! Tagad vārds Luisam Kapolusam Santusam. Muito obrigado, Presidente. Eu queria começar por agradecer as, eh, as intervenções. Lielas paldies, priekšstādātājs. Viņš pirms vēlētos pateikties eh, runātājiem, bet es tāpat vēlos paust savu vilšanos jo mēs uzdevām piecus ļoti specifiskus jautājumus, un es cerēju uz ļoti specifiskām, objektīvām atbildēm, un tikai ar dažiem izņēmumiem mēs neko tādu nedzirdējām. Mēs vēlējāmies dzirdēt, vai jūs piekrītat vai nē e, tiešiem maksājumiem, šķiet, ka lielākā daļa atbildēja jā. E, tālāk, ko jūs domājat par godīgu pārdalu, daži teica jā, daži teica nē, tāpat arī par šo zaļo. Um, jeb ekoloģisko komponenti, Te ir zināmas bažas par mazajiem lauksaimniekiem un aktīviem lauksaimniekiem. Šķiet, mēs nesaņēmām nekādas atbildes. Tāpēc es vēlētos uzdot ļoti, ļoti eh, konkrēts jautājums. Tiešie maksājumi ir izšķirīgais eh, punkts šajā reformā. Ja visi piekrīt tam, ka uh, ir nepieciešami tiešie maksājumi un tiešie maksājumi visiem lauksaimniekiem. Es vēlētos zināt, kas jūsuprāt varētu būt pamats, lai aprēķinātu šos tiešos maksājumus. Vai tam būtu jābūt vidas kritērijam, vai vidas un sociālajiem kritērijam, proti darba vietu radīšanai, vai citiem kritērijiem? Ja tā, tad kuriem? Paldies! Paldies, Loisam, un tagad vārds Žozebovē. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vispirms gribētu uh, jautāt par uh, agro uh, rūpniecības kompleksiem. Vai šodien šīs lauksaimniecības politikas ietvaros jūs grasāties pieņ, veikt kādus pasākumus, lai lauksaimnieki saņemtu samaksu un nekad netiktu šie, lai maksa nekad nebūtu mazāka par pašizmaksu. Jo nav iespējama lauksaimniecības politika, ja lauksaimnieki, kā arī lielās uh, ķēdes, negarantē maksājumus lauksaimniekiem, kas nosektu ražošanas izmaksas. Tas ir pirmais jautājums, ko es gribēju uzdot, jo tā ir saikne ar lauksaimniecības politiku. Otrais jautājums. Uh, ir jautājums par mazajiem lauksaimniekiem, un te es vienlaikus adresēju jautājumu gan eh, kopa, gan viekam pēc zīna pārstāvjiem. Jūs nevarat nezināt, ka mazie lauksaimnieki šodien, ja mēs eh, ņemam definīciju par platībām, 5 hektāri lauksaimnieki, kur, kuriem ir mazākas eh, eh, teritorijas nekā 5 eh, hektāri, tad 12,3 12 miljoni šādu lauksaimnieku ir Eiropā. Jautājums ir par platībām, ir jautājums par apgrozījumu un eventuāli jautājums par atbalstu. Kas notiek ar šiem lauksaimniekiem, kā jūs konkrēti viņus integrēt šos 12,5 miljonus KLP? Treškārt Jautājums par leģitimitāti. Jūs visi runājāt par KLP leģitimitāti, bet leģitimitāte ir tas, ko gatavi maksāt pilsoņi. Kā mēs varam izskatīt leģitimitātes iespēju, ja tiek saglabāta būtiska starpība starp lielajām uh, saimniecībām, kam ir atbalsts, un citām, kam tāda nav. Tas ir jāņem vērā, un tas, uh, un, un, un tas ir būtiski. Paldies! Uh, Paldies, Žozē. Un tagad vārds Włosoviča kungam. Dziękuję, panie przewodniczący. Moje pytanie również będzie dotyczyło dopłat bezpośrednich. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums arī ir saistīts ar tiešajiem maksājumiem. Eiropas parlamentā daudzkārt ir ticis runāts par to, ka būtu nepieciešama godīgāka tiešo maksājumu pārdala, Un šo, šī sistēma, kas šobrīd ir spēkā, mēs to nevaram um, izmantot arī turpmāk. Kā jau vairāk runātāji to apstiprināja, šī sistēma ir pārāk sarežģīta un tā nepilda savu lomu. Bet kā mēs varētu mainīt šo sistēmu? Tas ir jautājums, ko mēs visi vēlamies uzdot. Nu, pieņemsim, ka mēs vēlamies, lai eh, katru gadu tikt piešķirts viens un tas pats daudzums uh, budžeta līdzekļu kopējai lauksaimniecības politikai. Uh, kā tad mēs varam eh, panākt to, lai eh, nerastos saspēlējums, eh, teiksim, atsevišķās dalībvalstīs. Tālāk nākamais jautājums, kā jūs uzskatāt, kā mēs varētu atrisināt šo problēmu? Un es vēlētos saņemt specifiskāk, precīzāk atbildi, nevis tikai vispārēju atbildi. Es domāju, ka mums ir. Uh, jāņem vērā atsevišķie apstākļi, atšķirīgi apstākļi dalībvalstīs, uh, sniedzot palīdzību lauksaimniekiem. Vai jūs uzskatiet, ka tiešiem maksājumiem būtu jābūt uh, vienlīdzīgiem visā Eiropas Savienībā? Paldies! Paldies, un tagad. Rubika kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisijas paziņojumā ir skaidri teikts, ka tiešie maksājumi sistēma ir jāpārskata un tai ir jābūt saistītai ar atbalsta pārdalīšanu, pārveidošanu un lielāku orientāciju uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Tam ir jābūt gan ekonomiski pamatotam, gan ar vidi saistītam. Un tiešo maksājumu sadalēji ir jābūt labāk saprotajam arī nodokļu maksātājiem, jeb pašiem zemniekiem. Es tam visam pilnīgi piekrītu. Komisijas nākotnes lauksemniecības programma 2013. gada veidošanā piedāvā trīs dažādus variantus, kā at, uh, izmantot divus pīlārus. Es piekrītu arī tam, ka nākotnē ir vajadzīgi divi pīlāri. Mana valstī un mani vēlētāji uzskata, es esmu no Latvijas ievēlēts, ka ir jāsaglabā atsevišķi gan pirmais pīlārs, gan otrais pīlārs. Tai pašā laikā Latvijai vissvarīgākais jautājums ir tiešām maksājuma sistēmas pārskatīšana atsakoties no līdz šim pastāvošiem vēsturiskiem sadales kritērijiem un principiem. Latvija iesaka, liek priekšā, ierosina, ka nākotnē e, tiešo maksājumu aploksni varētu sastāvēt no divām daļām. Interesanti, ko teiks e, eksperti. E, pirmā aploksnes daļa par lauksemniecības zemes saglabāšanu, tā ir lauksemniecībā izmantojamā zeme un pamatu uzturēšanas izmaksas un otrā aploksnes daļa ienākumu atbalstam lauksaimniecībai izmantojamā zeme, iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju un koeficients, kas varētu iz, veikt izlīdzinājumu gadījumā, ja nepatīk, nepietiek naudas, kas izdalīta visai 27 valstu kopai. Bez tam ir nepieciešams veikt pielāgojumus, lai nodrošinātu zemāko mūsuprāt, 200 eiro uz hektāru un augstāko 300 hektāru iz, izmantošanu piemaksām. Jāatstāja arī atbalsts 2013, pēc 2013. gadā mazāk labvēlīgo apvidu maksājumiem. Un šo Grazie, adesso l'onorevole Giovanni Lavia. Paldies, Lavijas kungs. Reformas process ko mēs pašlaik īstenojam, ir saistīts ar atbildību par izvēli attiecībā uz Eiropas lauksaimniecību. Un līdz ar to šī iemesla dēļ mēs prasām iesaistītajām pusēm, kas šodien ir klāt, dot precīzas un mērķtiecīgas atbildes, kas ļautu mums uzlabot ziņojumu, ko mēs sagatavojam. Tieši šo tiešā atbalsta schēma ir balstīta ar vēsturiskajiem maksājumiem. Mēs uzklausījām referentu, kas teica, ka joprojām pastāv lielas atšķirības Eiropā. Vai jūs domājat, ka pārējie uz citu sistēmu prasa pārējās periodu un kādam šim pārējās perioda ilgumam vajadzētu būt, lai nebūtu atšķirību starp lauksaimniekiem, lai vec, pārējie no vecās sistēmas viņiem, viņus nesodītu savā veidā. Uh, Un jautājums ir arī par ražošanas veidu, kas tiek īstenots, un mums jādomā par papildus kritērijiem, ne tikai par platībām saistībā ar tiešo, tiešo atbalstu. Uzklausot referentu, mēs dzirdējām, ka varbūt arī mazas saimniecības, ja, piemēram, mēs domājam, par ekstensīvu ražošanu, bet lielas, ja ir runa par intensīvu ražošanu, un ir skaidrs, ka dažādu dalību valstu kontekstā nepieciešams rast papildu kritērijus. Vai jūs domājat, ka tāds kritērijs kā uh, ražošanas vērtība, uh, pirktspēja dažādās Eiropas Savienības valstīs var veidot papildu kritērijus, lai sadalītu taisnīgāk starp dalību valstīm šos maksājumus un šajās valstīs arī uh, starp lauksaimniekiem? Paldies Slavijas kungam! Un tagad vārds Sikerska kungam. Runīctvo mā savu specifiku. Praca človeka ir. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos izteikt vispirms vispārējais komentārus. Cilvēka darbs ir saistīts ar um, bioloģiju, un tāpēc mums ir jādomā par šo nozaru kā atšķirīgu nozaru, bet vienlaiks mums ir jāparaugās arī uz to, kas ir sasniegts jau kopējās lauksaimniecības politikas jomā un kāda ir situācija šobrīd, kāda ir situācija, kādā dzīvo lauksaimnieki, kāds ir lauksaimnieku vidējais vecums un tā tālāk un tā joprojām. Kāpēc lauksaimnieki tik mierīgi uztver visu šo informāciju, kur viņi saņem par kopēju lauksaimniecības politiku? Vai eh, kopēja lauksaimniecības politika tik tiešām izmaksā tik daudz? Tā ir eh, kopīga politika un tā ir pelnījusi, zinām, budžeta atbalstu. Un kas šobrīd vispār notiek pasaulē lauksaimniecības jomā? Paraugdzīsimies kaut vai uz to, kas notiek Pasaules tirsniecības organizācijā. Lauksaimniecība gal galā nemaz neievaņam tik svarīgu lomu. Atbalsts lauksaimniekiem um, tika apstiprināts 2009. gadā un 2002. gadā runātājs sev labo, tātad 2002. gadā un 2003. gadā eh, tika uzsāktas reformas. Un patiesībā dalībvalsts, kas iestājās pēc tam, nav īpaši daudz ieguvušas no kopējās lauksaimniecības politikas. Mums ir tātad kopīga lauksaimniecības politika, vienotais tirgus, mums ir sociālie standarti, vīdes standarti, kvalitātes standarti un tā tālāk un tā joprojām. Tas nozīmē, ka eh, mums būtu nepieciešama godīga konkurences noteikumi. Bet lauksaimnieki iegādājas, piemēram, augsnes uzlabošanas līdzekļus eh, Vācijā, lai gan viņi varbūt strādā Polijā. Es domāju, arī tas ir apsvēršanas vērts jautājums. Un, eh, Un tagad, tagad mums būtu jāpievērš jautājumam par mazajiem lauksaimniekiem. Mazie lauksaimnieki uh, nodarbina ļoti maz cilvēku un acīm redzot nepiešķir, viņiem tiek, netiek piešķirs nepieciešamais atbalsts. Jā, pre... Paldies. Tagad došu vārdu mūsu kolēģim Evans un Garsies kungam. Jā, paldies priekšstādātāji, gribēju pasvītrot vairākas domas saistībā ar reformu. Es gribētu uzzināt ekspertu viedokli. Manuprāt, tiešā pal, eh, atbalsta pārdala ir neizbēgama, bet jautājums, lai mēs neradītu pārāk daudz traumu, kas varētu apdraudēt pastāvošās saimniecības, jo jau tāpat mums ir problēmas. Mm. Um, teiksim, pārēja uz jaunākajām paudzēm un tā tālāk. Tālāk ir produkcijas izmaksas, kas ir pietiekami augstas, un specifiskas produkcijas ražošanas sistēmas arī jāņem vērā. Uh, tāpēc es uzdodu jautājumu, ka nedzirdēju, kad par pa to būtu runāts. Intensīvās uh, ražošanas attīstība, kas varētu tikt apdraudēta, ja nebūs atbalsta. Um, Un tālāk es gribētu atsaukties arī uz modulāciju, kam vajadzētu, manuprāt, pilnībā pazust no KLP terminoloģijas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas varētu radīt spriedzi, sadalot atbalstu, un tas nozīmē, ka tā ir sava veida renacionalizācija slēptā veidā, kas ir KLP. Uh, Um, komisija vienmēr ir uzstājusi uz modulāciju un līdz ar to renacionalizāciju, tāpēc es gribētu uzklausīt jūs par šo jautājumu. Runājot par atbalsta definīciju, manuprāt, tas būtu jādara balstoties uz objektīviem kritērijiem un uh, Šos kriterijus jānosauc, piemēram, darbība, kas saistīta ar nodarbinātību, darba vietām, ko rada saimniecības. Es gribētu, lai jūs par to nedaudz vairāk parunātu. Un gribētu, lai jūs pasakāt dažus vārdus arī par administratīvo vienkāršošanu. Manuprāt, ir jāizvairās no no tā, lai mēs uh, liktu baidīties lauksaimniekiem no uh, birokrātiskiem papīra kalniem nepieciešams vienkāršot administratīvos pasākumus, un es gribētu, lai jūs dotu konkrētus piemērus. Un visbeidzot gribētu atgādināt, ka tiešais atbalsts un pirmais pīlārs kopumā jāfinansē simtprocentīgi no kopienas budžeta. Paldies! Vārds Sandrai Kalnietē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, Mans jautājums arī būs domāts visiem uh, ekspertiem, jo uh, savās runās jūs uh, runājāt par iespējamiem objektīvajiem kritērijiem tiešo maksājumu noteikšanā. Konsultējoties ar Latvijas zemniekiem, viņi piedāvā, kā šādus objektīvos kritērijus noteikt vairākus. Pirmkārt, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Tad Um, IKP uz iedzīvotāju un kā trešais zemes uzturēšanās izmaksa, uzturēšanas izmaksas. Tajā skaitā lauksainiecības tehnikas eksploatācijas izmaksas, amortizācija, degvielas izmaksas, darba, uh, darba spēka izmaksas. Uh, uh, vai jūs prāt tie ir vērā ņemami eh, kritēriji, lai varētu nonākt pie mūsu mērķa eh, taisnīgākiem ienākumiem eh, un, un atbalstam Eiropas Savienībā. Tāpat arī ļoti svarīgi ir garantēt, lai zemnieki visās dalību valstīs saņem um, um, ir noteikts minimālais slieksnis no Eiropas Savienības vidējā atbalsta līmeņa. Latvijas zemnieki uzskata, ka šim slieksnim ir jābūt vismaz 75% līmenī. Mans jautājums ir, vai jums tas šķiet uh, saprātīgs uh, un taisnīgs priekšlikums? Un tāpat būtu arī jānosaka augšējais slieksnis, cik uh, Uh, lielu atbalstu par hektāru attiecīgajā dalību valstī zemnieki uh, saņem. Uh, vai arī šis princips ekspertiem liekas saskaņā ar um, lauksainiecības politikas tālāko uh, attīstības virzienu. Un pēdējais mans jautājums ir par pārejas periodu. Kā jūs ziniet, tad eh, jauno valstu zemnieki jau dzīvo pārejas periodā kopš 2004. gada. Un 2013. gadā būs sasniegti apmēram 100% saskaņā ar vēsturiskajiem datiem, pēc kuriem katrā dalību valstī tie tika aprēķināti. Cik ilgi jūs domājat varētu atļauties nākamo Grazie, ka Dievs kūsā orā, Džordž Papastamkos. A te la parola. Paldies, tagad vārds Džordžam Papastamkos kungam. Divi punkti. Pirmkārtām tie runa par taisnīgu līdzekļu sadalījumu. Komisija jau ir atzinusi, ka taisnīgs sadalījums nenozīmē to, ka šis sadalījums ir vienāds. kopējā summa visā Eiropas Savienībā šeit nemaz netiek domāta. Galu galā reģioni ir atšķirīgi, dalībvalstis ir atšķirīgas. Ir jāatcerās, ka arī ražošanas izmaksas ir atšķirīgas, arī nodarbinātība ir cita, un arī ekonomiskais stāvoklis ir cits. Kādi kriteriji ir jāizmanto, lai nodrošinātu, ka līdzekļi tiek sadalīti taisnīgi? It īpaši ir jāņem vērā manis pieminētās atšķirības. Otrais. Dažus eh, pasākumus vajadzētu pārnest no otrā pīlāra uz pirmo. Te es domāju tieši vides pasākumus. Kā jūs domājat, eh, vai šo pasākumu pārnešanu no viena pīlāra uz otru uh, pavadīs arī finanšu līdzekļu pārdalīšana, respektīvi pārnešana no otrā uz pirmo pīlāru? Mans jautājums tiek uzdots visiem ekspertiem, un es jau iepriekš pateicos jums par to, ka jūs esat ieradušies un atbildat uz mūsu jautājumiem. Liels paldies, Džordži, tagad eh, pēdējais runātājs šajā kārtā Diāna Dotsa, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī mūsu runātājiem. Pirmkārtām es eh, eh, uzdošu pirmo jautājumu, kas jau mums bija sarakstā proti, kā pirmā pīlāra maksājumi varētu tikt sadalīti godīgāk. Ne daudzi šajā komitejā ir teikuši par to, ka definīcijas nav pārāk skaidras. Manuprāt, arī šajā komitejā nav nekādas skaidrības par definīcijām, un tāpēc es nevaru gaidīt no jums, lai jūs vadītu komiteju un komisiju jau šīs institūcijas to nav spējušas izdarīt. Ziemeļīrijā tiešie maksājumi ir absolūti nepieciešami. Es gribētu dzirdēt jūsu viedoklī par to, eh, kādiem būtu jābūt kritērijiem, kas ir saistīti ar šiem maksājumiem, un vai tādi kritēriji kā zemes vērtība, ražošanas sistēmas, reģionālais elastīgums vai garš pārējais periods būtu jāiekļauj šajā sistēmā. Šie ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi, un daudzi no mūsu zemniekiem izturas ļoti skeptiski pret eh, to, kādā virzienā mēs ejam. Tagad eh, par ekoloģisko kategoriju mm, piemērošanu pirmā pīlāra maksājumiem. Komisijas eh, paziņojumā bija teikts, ka mēs tādējādi nonāksim pie lielākas savstarpējās atbilstības. Es uzskatu, ka tie ir ļoti lieli draudi. Gribētu dzirdēt jūsu viedoklī. Mēs nedrīkstam e, ie, ies, ies, nedrīkstam panākt to, lai mūsu zemnieki grimtu ne tikai birokrātijā, bet arī ekoloģiskumā. Es gribētu dzirdēt e, jūsu viedoklī par e, šiem punktiem. Manuprāt, kopējā lauksainiecības politika ir pilnīgi leģitīma politika. Tā nav jākļūst par sociālo vai ekoloģisko politiku. Tā palīdz eiropiešiem ražot pārtiku, tā um, subsidē patērētājs tā nodrošina labumu arī videi. Es gribētu dzirdot jūsu viedokli par leģitimitātes jautājumu. Benissimo, grazie. Ade. Paldies. Paldies, un tagad dosim vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem. Divas minūtes katram, lai atbildētu uz jums uzdotajiem jautājumiem no deputātu puses. Pēc tam mēs uzsāksim otro kārtu tā atkal būs iespējams izteikties. Un sāksim ar kopā priekšsēdētāju eh, Volša kungu divas minūtes. Eh, Paldies, priekšsēdētājs. Nezinu, vai ir iespējams atbildēt uz šie, visiem šiem jautājumiem divu minūšu laikā, bet es pateicos Dots kundzei, jo šķiet, ka viņa atbildēja uz pirmo daļu jautājumu, kur es vēlējos atbildēt. Pat, ja nav tik vienkārši izstrādāt šos objektīvos kritērijus. Tas nav viegli. Es pārstāvu lauksaimnieks priekšsēdētāju, un um, lauksaimniekiem patiktos vairāk par visu iegūt uh, ieņēmumus par precēm, kuras viņi pārdod tirgu. Un tā tas bija līdz kopīgā lauksaimniecības politika tika grozīta 90. gadu sākumā, kad tika ieviesta e, šī te tiešo maksājumu sistēma. Sakotnēji atbalsts bija saistīts ar ražošanu. Tad šī sistēma pārgāja uz vēsturiskām atsaucēm, un te nu mēs esam e, šodien. Pirmajos jautājumos izskanēja, kādi varētu būt jauni kritēriji, bet Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienībai tas izmaksātu mazāk un tas būtu izdevīgāk arī uh, patērētājiem, ja mums būtu, ja, ja šīs cenu svārstības ir tik milzīgas, tad arī uh, tas daudz vairāk izmaksā patērētājiem. Un šobrīd cenas svārstās, un tas nav labi ne lauksaimniekiem, ne patērētājiem, un tas novedīs pie eh, ražošanas samazināšanās visā Eiropas eh, Savienībā. Es nedomāju, ka tas eh, būtu labi mūsu visu nākotnē, un es domāju, ka mums būtu jāatgriežas pie tā, no, kas bija mūsu izais punkts sākotnēji. Ehm, Latvijas pārstāv uzdeva ļoti labus jautājumus par objektīviem kritērijiem ehm, Tie būtu jāņem vērā, bet es tāpat uzskatu, ka ir nepieciešam, pa, nepieciešams pārējais periods. Mēs nevaram gluži vienkārši um, pārtraukt līdzšinējo sistēmu bez uh, samērīga pārējais perioda. Paldies, un tagad vārds uh, Saviņī kundzei uz divām minūtēm. Ļoti īsi. Kā lauksaimnieku organizācijas pārstāvi teikšu, ka pirmās bažas lauksaimniekiem ir ieņēmumi. Un tā ir problēma, ka nav pietiekamu ieņēmumu. Un tas uh, izskaidro depresiju lauksaimnieku vidū, kas nepiedalās debatēs, jo viņi ir vīlušies, viņi nesaprot, ko darīt un kas notiek. Ir sava veida fatālisms vērojams. Mūsu bāžas kopš 92. gada reformas ir tādas, ka politiski tika akceptēts, ka tiek maksāts zem ražošanas cenām, un šajā satvarā nepieciešams atbalsts. Protams, mūsu priekšlikumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu labāko cenu sadalījuma tirgu, bet mēs zinām, ka pat šādos apstākļos būs atšķirības starp produktivitāti, ražošanas izmaksām dažādās zonās, ir kalnu zonas, ir sarežģītās zonas, jebkurā gadījumā atbalsts būs nepieciešams un paliks nepieciešams. Ir jautājums par griestiem. Mūsuprāt, šis jautājums ir absolūti nepieciešams runāt par sabiedrību. Nav nekādi pamatojams valsts atbalsta koncentrēšanas veids vienā vietā, citur nekā nav. Turklāt ir lauksaimniecības pasaule, ir uh, konkurence starp zemniekiem, un ar šo atbalstu, kas sasniedz griestus, dažiem lauksaimniekiem ir konkurēt spēja, viņi pie, piepērk zemes, kļūst aizvien lielāki un tas notiek uz kaimiņu rēķina. Mums, kā lauksaimniekiem, šķiet nepieciešami noteikt eh, griestus robežas un tālāk arī nepieciešams padarīt arī rentablāku ražošanas veidu un ņemt vērā, kā tas notiek tirgu un tas arī veicinās eh, produktīvākas sistēmas un gūt labāku sadalījumu pa teritorijām. Paldies! Liels paldies! Un tagad eh, pēc eh, Biloli. Daudz izteicās par tiešiem maksājumiem. Es domāju, ka tie ir ļoti svarīgi. 30-50% lauksaimnieku ieņēmumu nāk no tiešiem maksājumiem. Tad tā ir galvenā problēma. Bez šiem tiešiem maksājumiem daudz lauksaimnieku zaudētu darbu un būtu mazāk um, sabiedriskā labuma, kas tiktu saražots. Otrakārt, par šiem līmeņiem. Vai šim līmenim ir jāpaliek um, tādam pašam, vai tas būtu jāpalielina vai jāsamazina? Es domāju, ka tam būtu jāpaliek vismaz tādam kā līdz šim, jo jaunajos pasākumos, kas paredzētu kopējā lauksaimniecības politikā, uh, Ir domāts par to, ka ir jācīnās pret uh, cenu svārstībām tirgu, ir jācenšas nodrošināt godīgu konkurentu spēju, uh, pārtiks piegādes ķēdē, ir jācenšas saražot vairāk sabiedriskā labuma. Kā izdosies uh, panākt to visu, ja nebūs līdzekļu? Un visbeidzot pēdējais punkts par pārdali. Es domāju, ka deputātam bija taisnība uh, par to, ka uh, nav uh, vienprātības, bet vienprātības nav ne komisijā, ne padomē. Es domāju, ka mums neizdosies vienoties ne par vienu kritēriju, un neatkarīgi no tā, uh, kādu kritēriju jūs izvēlēsieties, noteikti būs bloķējošā minoritāte, kas izmantos savu varu un teiks, ka viņi nepiekrīt šiem priekšlikumam. Tātad, tāpēc es domāju, ka būtu jānosaka teiksim, eh, neviens nevar saņemt mazākā 75% no vidējā rādītāja Eiropas Savienībā. Varbūt, ka ši, tas tiek aprēķināts eh, balstoties uz nacionālajiem rādītājiem, bet es nedomāju, ka ir jebkāds cits veids, kā atrisināt šo jautājumu. Un tāpēc nevajadzētu zaudēt laiku. Runājot par šo jautājumu, ir jādomā vispirms par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Dauerkungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka es piedāvāju skaidru atbildu uz vienu no jautājumiem, proti, kā mēs varētu nodrošināt godīgus maksājumus uh, lauksaimniekiem vienas dalībvalsts ietvaros. Es piedāvāju, ka to varētu risināt ņemot vērā nacionālāku pirktspējas paritāti. Uh, Man e, šķita, ka tas ir termins, kas ir labi zināms statistikā un kas lieliski atspoguļo ieņēmumu līmeni un pirktspēju dalībvalstīm. Man šķiet, ka tas būtu godīgs veids, kā to darīt. Būtu absurdi, ja mēs um, um, runātu par citiem kritērijiem, ņemot vērā to, ka viens dalībvalsts ietvaros ir um, tik milzīgas atšķirības. Uh, Tāpēc es domāju, ka šī būtu pareizā pieeja septiņu gadu programmas ietvaros. Vai būtu jābūt atšķirībām viens dalību valsts ietvaros? Es domāju, ka atbilde ir nē, jo būtu jābūt vienotai tendencei dalību valstīm. Kas attiec uz uh, ieņēmumu līmeņiem, tad mūsu manuprāt, mums būtu vispirms jāsaprot atšķirības ieņēmumos un otrkārt jāparaugās uz atšķirīgu atšķirīgajiem izmēriem, kāds ir lauksaimniecībām. Es domāju, un mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, man nebija iespēja to izklāstīt iepriekš, mēs ierosinām ka būtu nepieciešami mētiecīgi maksājumi lauksemniekiem, kas strādā, uh, apstrādā zemi, kurā ir augsta uh, lauksemniecības vērtība, ka vajadzētu paredzēt maksājums par oglekļu uztvēršanu un uzglabāšanu un tāpat maksājums ekoloģiskajai, bioloģiskajai lauksaimniecībai. Un tiem būtu jābūt papildus maksājumiem, kas nav, ka, kas neatkarīgi vēl no šiem te uh, savstarpējās atbilstības maksājumiem. Paldies Daugungam un tagad vārds Pankungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Jā, tik tiešām. Lauksaim, kopējā lauksaimniecības politika, politiskā plāksne ir tradīcija, un mūsu Eiropas lauksaimniecības modelis um, ir tāds, ko, atstāja, ko ietekmējusi šī politika, un jebkādas izmaiņas šajā vēsturiskajā modelī uh, izgāzīsies. Un šī iemesla dēļ Runa ir par to, ka jāatzīst, ka lauksaimniecība ir mainījusies, dzīve arī ir mainījusies, un tāpēc tagad mums jāmaina sistēma, pielāgojot to, nepieciešams jauna veida uh, atbalsts, atbalsta reforma, un es domāju, ka komisārs par to ir jau runājis, un šodien mēs esam situācijā, kur īsti nav skaidrs, kur, precīzāk, kur nav vairs runa par to, lai nodrošinātu kvantitāti, ir jauni aspekti ražošanā. Mēs vēlamies, lai nodarbinātība tiktu aplūkota kā strateģisks mērķis, kā centrālais elements šai sistēmā, šajā KLP. Nepieciešams, lai šodien, 2011. gadā, būtu iespējams debatēt par nodarbinātību lauksaimniecībā ar perspektīvām, kādas tiek attīstītas. Otrkārt, eh, protams, šeit runa ir par taisnīgumu. Nu, nav jau runa par to, lai visi saņemtu vienu no to pašu šāds modelis ir izgāzies mūsu sabiedrībā. Vajadzīgs, lai katrs atrastu savu vietu šajā kopīgajā Eiropas mājā, un priekš tā mums ir jārunā ļoti precīzi, skaidri jāpasaka, kādi ir parametri, ko mēs izvēlēsimies. Ne vidējais ieņēmums, speciāli ieņēmumi, lauksaimniecība un tā tālāk. Mēs par to varam debatēt, bet nepieciešams, lai notiktu konsultācijas ar ekspertiem. Mēs esam gatavi runāt par šiem jautājumiem. Tā nav tikai mazo un lielo kontroli. Vajag gan vienas, gan otras iedrošināt, gan runāt par griestiem, gan par citiem jautājumiem. Un doma ir tāda, ka lauksaimniecībām jādod, lauku saimniecībām jādod iespēja attīstīties. Un tur ir nepieciešama daudz plašāka sadarbība ar uh, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecību. Paldies! Paldies Špāna kungam un pēdējais runātājs uh, eh, Frīvanis kundze. Paldies! Ir patiešām sarežģīti atbildēt uz visiem šiem jautājumiem tik īsā laikā. Vēlētos atgriezties pie dažiem punktiem. Pirmkārt, pēdējais komentārs, kas tika izteikts par to, ka lauksaimniecības politika ir lauksaimniecības politika, nevis sociālā vai vidas politika. Lauksaimniecības pārtikas nozarē mēs uzskatām, ka nevajadzētu dalīt šīs lietas atšķirīgos sektoros. Vislabākā pieeja ir visaptverošā pieeja ir ļoti grūti izveidot tādu politiku, kas attiecas tikai uz vienu pūžļa gabaliņu. Mums ir jādomā par visaptvarošu pieeju, lai visa ķēde būtu konkurētspējīga. Ir jāatcerās, ka ir pat 30 eh, rekomendāciju virknes, ir ļoti daudz dažādas politikas, un tad, kad jūs esat visi tā vidū un cenšaties izmantot eh, visas šīs politikas un ievērot visas noteikumus, tad dzīve kļūst ļoti sarežģīta. Jā, patiešām mums ir jāņem vērā eh, sociālais un vides pīlārs, bet tajā pašā laikā arī lauksainiecības pīlārs, lai mēs varētu nodrošināt ilgspēju. Renacionalizācija, nē, mēs neuzskatām, ka tā būtu laba ideja. Mēs eh, gribētu redzēt Uh, your question, Mr. Bouvet. Uh, Tādu visaptverošu pieju. Jūs uh, pieminējāt maksājumus, kas tiek saskaņoti ar, ar ražošanas izmaksām. Ja kaut kas tam līdzīgs notiks, tad visā, visi ķēdē iesaistītie būs no tā atkarīgi. Vakar man bija saruna ar mazumtirgotājiem. Šīs lietas parādās visā ķēdē, un tās patiešām būtu jānosoda. Tas ir viens no augstā līmeņā fóruma uzdevumiem. Kā jūs zināt, ir izveidotas vairākas platformas, kas pēta šos jautājumus. Varbūt mēs varētu vairāk laika atvēlēt šim jautājumam konkurētspējas fórumā. Mums, kā industrijai, ir vairāki punkti šeit piebilstami. Lielas paldies! Paldies visiem, kas piedalījās! Mums ir jāievēro mums atvēlētais laiks, un tāpēc ir jāpievēršas otrajai paneļa daļai - tie ir tirgus pasākumi. Nolasīšu tulīt jautājumus, un pēc tam eh, paneļa runātājiem tiks atvēlētas katram trīs minūtes. Kogeka m, mm, pārstāvis būs paneļa priekšādētā šajā gadījumā. Uh, Kāda saikne ir starp tirgus instrumentiem un starptautiskās tirdzniecības politiku? Kā mēs nākotnē varētu aizstāt uh, tirgus drošības tīklus ar riska pārvaldības instrumentiem un ar pamatproduktu derivātu tirgiem? Pēdējais jautājums, kādi pasākumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka lauksaimnieki saņem godīgu samaksu par uh, saviem produktiem un sniegtiem pakultā, eh, pakalpojumiem. Prevenas kundzei vārds uz trīs minūtēm. Paldies! Pārtikas ražošanas nozarē mēs uzskatām, ka instrumentu izveide ir vajadzīga, lai vērstos pret ekstrēmām cenu svārstībām. Šeit ir runa gan par pārāk augstām, gan par pārāk zemām izēvielu cenām. Gan komisijas paziņojumā, gan konsultāciju dokumentā ir pārāk maz detaļu par tirgus pasākumiem, bet mums vajadzētu nodrošināt piegādes drošību, kā jau es teicu, vēršoties pret cenu svārstībām un novēršot eh, īslaicīgas tir tirgu līdzsvaru trūkumu. Mums vajadzētu domāt par sektorālu pieeju un domāt arī par pārāk lielu piegādi un pārāk zēmu piegādi. Mums ir jānodrošina arī tirzniecības politikas saskaņošana, ir jānodrošina arī eksporta atbalsta instrumentu līdzsvarošana. Tas ir atkarīgs no PTO dalībnieku paralēlajiem tirgus instrumentiem. Vai būs iespējams aizstāt pašreizējos tirgus instrumentus? drošības tīklus ar riska pārvaldības instrumentiem. Mēs uzskatām, ka daži instrumenti ir vajadzīgi, lai izvairītos no krīzes situācijām. Nepiekrītam visam sarakstam, bet došu jums dažus piemērus. Piemēram, riska pārvaldības rīki, kurus esam apsprieduši, var palīdzēt cenu izlīdzināšanā un tādējādi dodot iespēju lauksaimniekiem izdzīvot ilgāk. Protams, ka tiem ir jāatbilst arī PTO noteikumiem. Mēs skatījāmies īpaši uz biržas instrumentu tirgiem, uz eh, to iespējama samazināta cēnu svārstības. Protams, ka mēs esam atkarīgi arī no privātajām iniciatīvām, bet arī komisija varētu sniegt savu atbalstu un varētu nodrošināt informāciju un mācības iesaistītajiem. Sorry, I saw, I saw you waving the hammer. Es redzēju, ka jūs mājat man, man likās, ka jūs man vairs nedodat laiku. Tātad kādi pasākumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu godīgāku samaksu? Mēs uzskatām, ka ir vairāki instrumenti, kas ir vajadzīgi. Tie ir tirgus rīki, piemēram, tirgus drošības tīkli, eh, pamatpreču derivātu tirgi arī noteikti varētu palīdzēt Ir arī vairāk pasākumi, kas ir iekļauti otrajā pīlārā, kas varētu nodrošināt labāku konkurētspēju visai ķēdēji. Tas ir investīcijas, atbalsta modernizācija, zināšanu un cilvēku potenciāla atbalsts. Tāpat arī veicinoši pasākumi dalībai dažādās kvalitātes schēmās, tāpat arī novatoriskums un ilgspējīga lauksaimniecības prakse noteikti varētu ļaut stāties pretī dažiem no šiem izaicinājumiem. Paldies! Un tagad vārds Paulo Bruni no Kogika. Paldies, priekšsādātāja kungs! Iepriekšējā sēdē mans kolēģis kopa priekšsēdātājs uzstājās, tā, es pārstāvu Kogikā 8000 kooperatoru uh, organizāciju, 360 miljārdu eiro apgrozījums katru gadu. Uh, Un, um, protams, mēs priecājamies, ka mēs varam uzrunāt šeit parlamentā. Pirmais jautājums par uh, starptautisko tirdzniecības politiku un saikni ar to. Protams, tā ir tēma, kurai Eiropas Savienībā jāpievērš lielāka uzmanība, jāpievērš būtiska uzmanība ka, tam, ka jebkādas koncesijas varētu sagādāt būtiskas problēmas lauksaimniekiem Eiropā. Mēs esam redzējuši Merkosur un Marokas piemērus, un tas Eiropas lauksaimniekiem un kooperatīviem sagādā milzīgas problēmas. Šajā sadaļā līdz ar to visi noteikumi, visas kvalitatīvās normas standarti pastāv Bet šie standarti nav vieni un tie paši Eiropas Savienībā un citur. Es šai sakarā gribētu atzīmēt iniciatīvu, ar ko nāca klajā parlaments par izcelsmes marķējumu. Diemžēl mēs redzējām tikai soļus atpakaļ šajā sakarā veselības padome un nepieciešams, lai parlaments atkal atgrieztos pie izcelsmes marķējuma jautājuma, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtiski. Saglabāt lauksaimniecību Eiropā nozīmē saglabāt nodarbinātību. Strādājošo pārstāvi nu pat atgādināja, ka ir septiņi miljoni eh, dalībnieku. Viņš runāja tikai par sevis pārstāvētājiem. Es gribētu atgādināt, ka viens strādājošais, no, katrs sastais strādājošais tiešā vai neto, netiešā veidā Eiropā ir atkarīgs no lauksaimniecības. Tāpēc ir būtiski saglabāt lauksaimniecību Eiropā. Runājot par otro eh, jautājumu, riska pārvaldības rīku kopums. Protams, tas ir nepieciešami, eh, lai mums jāraugās uz cenu nestabilitāti. Mēs um, esam runājuši gana daudz par uh, cūgaļu, par piena produktiem, um, graudaugiem. Ir riski lauksaimniekiem saistībā ar situāciju tirgos. Un visbeidzot jautājums par garantijām lauksaimniekiem, lai būtu taisnīgāki ieņēmumi. Protams, nepieciešams uh, panākt līdzsvaru pārtikas ķēdē. Iesaistītās puses ne visas um, gūst vienādu attieksmi, un lauksaimniekiem tā bieži vien ir visneizdevīgākā. Instrumenti, kādi ir ražotāju organizācijām, būtu vēl vairāk jā, jāveicina, un būtu tam jāpalīdz no Eiropas Savienības un parlamenta puses. Paldies, paldies Brunīkungam, un tagad vārds Saviņīkundzei. Trīs minūtes. Jautājums par tirgus instrumentiem, mums šķiet būtiskākais elements šajā ceturtajā scenārijā, ko mēs piedāvājam. Ir svarīgi, pat ja atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs, tad tomēr lauksaimnieku apgrozījums par 50, 60, 80, dažos gadījumos 100% dažās eh, jomās un dažās valstīs ir atkarīgs no produkcijas pārdošanas. Un tāpēc jautājums par cenām ir absolūti svarīgs saistībā ar ieņēmumiem. Tas ir jāatceras. Eh, komisija bieži vien runā par drošības tīklu. Mūsuprāt, svarīgāk būtu runāt par instrumentiem, instrumentu kasti. Uh, lai mēs varētu stāties pretī tam, kas pašlaik notiek, tostarp šī cenu nestabilitāte. Starp šiem instrumentiem mūsu prāt riska pārvaldības rīku kopums, ko piedāvā komisija, nav īsti labi. Tas tikpat efektīvi kā plāksteris vai skočs līmlente. Eh, tas varbūt uh, uh, palīdz uh, un ietekmē uh, sekas, bet ne, ne, neietekmē cēloņus. Līdz ar to tirgi, kad tos iekaro spekulatīvie operatori, nevar dot stabilitāti, kas ir nepieciešama. Tas pats attiecas arī uz apdrošināšanu. Apdrošināšana kas attiecas uz uh, sanitārajām veselības problēmām vai klimata problēmām, protams, tas būtu interesanti, bet kas attiec uz ieņēmumiem un ieņēmumi ir saistīti ar citām problēmām, tas eh, nedod atbildi uz esošiem izaicinājumiem. Tāpēc mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu labi instrumenti šajā instrumentu kastē. Instrumenti rīki, kas varētu būt arī agrākie, bet tie ir labi jāizmanto īstajā brīdī. Un eh, tad, protams, ražotājiem gūs uh, taisnīgus ieņēmumus. Runāt par produktiem eh, ir daži, kas svarīgāki mūsuprāt. Eh, runāt par eh, ražošanas pārvaldību mums ir jānovērš pārprodukcija vai nepietiekama produkcija un jāizvērtē vajadzības Eiropā un eksporta kapacitātes. Uh, bez subs, subsīdijām. Mm, es te gribētu minēt eh, piena kvotas, kas eh, garantē stabilitāti tirgu ilgstošā laika posmā, un ir arī strateģiskie krājumi, kas, piemēram, graudaugu jomā var dot stabilitāti un pārtikas drošību, kas ir svarīgi. Un ir būtiski atcerēties šodien, ka stabilitāte starptautiskajā līmenī ir radījusi smagu politisku krīzi Eiropas politikā mums ir ļoti liela atbildība, lai neatteiktos no instrumentiem, kas ir sevi jau pierādījuši un ko mēs varam arī turpmāk izmantot. Paldies! Paldies, Saviņī kundze! Un tagad vārds Špāna kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Starptautiskā tirsniecības politika pilnīgi noteikti ir jāizteno arī Eiropā, bet tajā pašā laikā ir jādomā arī par visu uh, uh, noteikumu ievērošanu, dzīvnieku labturības noteikumu, vidas noteikumu tā tālāk. Ja es piekrītu iepriekšējai runātājai, mums ir jānodrošina mūsu iedzīvotāji ar pārtikas produktiem, jāpredz arī eksporta iespējas, bet uh, pēc ilgākām diskusijām mēs uh, tomēr vienmēr nonākam pie tā, ka nedrīkst būt eksporta subsīdijas. Ir jādomā arī par lauku attīstību citos reģionos. Pārtikas produkti, tā kā citi pakāpojumi vai rūpniecības preces nav uh, kaut kas tāds, kuru iepirkšana varētu atlikt uz nākamo gadu. Galu, gadu, galu galā mm, ēdiens ir vajadzīgs katru dienu. Mm, citus pakalpojumus varbūt var atlikt uz kādu vēlāku laiku. Tieši tāpat ir jādomā arī par to, ka attieksmē pret uh, rūpniecības precēm un pakalpojumiem ir varbūt jābūt vienādai. Uh, Pašsaprotami, mēs arī nākotnē atbildai, atbalstīsim multilaterālus risinājumus, bet nākotnē viņi varbūt izrādīsies tādi graujošāki. Īpaši ir jāvēršas pret tādiem, kas vēlas iznīcināt esošos tirgus aizsardzības instrumentus. Mēs neesam pret jauniem instrumentiem, taču tie ir noteikti uh, Eh, jāizvērtē un eh, rūpīgi jāizanalizē. Tāda analīze īpaši iepriekš nav notikusi, un tieši tāpēc mums ir jādomā par tādiem pasākumiem, kas jau ir guvuši uh, atbalstu. Ko lauksaimnieki varētu saņemt? Kā nodrošināt godīgu samaksu? Lauksaimniecībā mēs rūpīgi vērojam cenu attīstību. Uh, pārtikas produktu ķēdē. Ja lauksaimniecības produktu preces pamazinās, patērētājiem kļūst vieglāk dzīvot, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par pārtikas peču krājumiem, kas būs nepieciešami, ja lauksaimniecības produktu cenas saskarsies ar lielām svārstībām. Tieši tāpēc mums ir jāaizsargā lauksaimniecības eh, produktu ražotāji salīdzinām ar citiem ražotājiem. Algas Eiropas lauksaimniecībā atbilst apmēram 70% no algas, kādu saņem līdzīgās nozarēs nodarbinātie. Šeit ir runa arī par specializētiem darbiniekiem. Tas noteikti ietekmēs lauksaimniecības kvalitāti. Mums ir jāparedz jaunas iespējas. Varbūt mēs to nevarēsim atrisināt šajā jautājuma kārtā, bet mums noteikti vajadzētu paturēt prātā eh, šos jautājumus. Lielas paldies Spāna kungam, tagad eh, Birolī kungam vārds. Atbildot uz pirmo jautājumu par saistību ar tirsniecību ar oficiālu uh, reformu mēs varētu paplašināt uh, eh, PTO principus, pie tā būtu jāpieturās. Mums ir jādomā nevis par tropiskajiem uh, produktiem, bet par uh, citām kategorijām. Un mūsu problēmas ir nevis uh, savietojamība, kāda varētu būt KLP ar uh, pasaules tirsniecību, bet gluži otrādi. Uh, tas, kā starptautiskos noteikums var savā, savietot ar KLP, un uh, Merkosur sarunu uzsākšana ir bezatbildīgs akts, ņemot vērā uh, to, ka ir nepieciešams uh, īstenot kopējā lauksamniecības politiku. Tālāk nākamais punkts par piedāvāto instrumentu kopumu. I, Tiek dotas lielākas iespējas lauksaimniekiem, bet palielinās arī risks un iespējama intervents tikai attiecībā uz dažiem produktiem. Tas tā būtu jāpatur spēkā arī turpmāk, bet eh, kopēja lauksamniecības politikā nav iespējas iejaukties, lai mm, samazinātu pārāk augstās eh, cenas un pat tādas intervences, kā attiecībā uz piena produkciju 2009. Eh, gadā ir jāsaskaņo, bet ir jāsaka, ka citas valstis, Kanāda un Amerikas Savienotās valstis, arī uh, sniedz savu atbalstu un palīdzību. Un tā nav, tas nav ciklisks atbalsts, tāpēc arī ieņēmumiem ir ļoti svarīga loma. Bet, protams, ka mums tas ir jāpapildina arī ar uh, citiem uh, pasākumiem. Uh, Es atbildētu uz jautājumu, jā, zināmā mērā. Idejas, eh, kas šobrīd ir apritē diezgan eh, labas idejas, ja, tās, ja par tām tik tiešām ir vienošanās. Un ir nepieciešams radīt Eiropas Savienības uh, nākotnes tirgu. Mēs šobrīd esam lielā mērā atkarīgi no tā, kas notiek Čikāgā. Tālāk, Bovē ziņojums, tas ir ļoti svarīgs ziņojums. Un tas ir saistīts arī ar pēdējo jautājumu par godīgiem ieņēmumiem. Mums ir jāsaprot, ka um, lauksaimnieks saņem ļoti mazu daļu no tā, ko patērētāji patiesībā samaksā par šo uh, produkciju. Tie tikai 20 līdz 25 procenti. Tas ir pilnīgi nepieņemami Un es domāju, ka eh, Bove ziņojums ir viens no svarīgākiem dokumentiem, kurš pēdējā laikā vispār ticis sagatavots. Paldies! Liels paldies eh, Pircio Birolī kungam. Pēdējais izteiksies Dauvera kungs, trīs minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu Kampasīna pārstāvim, ka tas ir pats svarīgākais jautājums. Ir ļoti būtiski, lai lauksaimnieki saņemtu godīgu samaksu par saviem produktiem. Uh, Ja tā nenotiks, tad mēs tērēsim Eiropas eh, nodokļu maksātāju naudu, lai uzlabotu lauksaimnieku ienākumus. Tieši tāpēc ir jāpieliek ievērojami pūliņi un arī zināmi tēriņi, lai nodrošinātu šādus godīgus ienākumus. Kādā veidā? Uzskatām, ka ir vajadzīgi divi galvenie pasākumi. Pirmām kārtām jāatbalsta un, ja nepieciešams, izmainot eh, konkurences tiesības, eh, tirniecības grupas, tā lai lauksaimniekiem būtu iespēja pārvaldīt pārtikas produktu piedāvājumu un lai pievienot, un pievienot vērtību saviem produktiem. Šeit ir runa par grupām, kuras kontrolētu lauksaimnieki, nevis lauksaimnieki un pārējie pārtikas ķēdē, kas attiecas uz dažiem kooperatīviem. Nākamais ir jāizveido Eiropas Savienības tirgus kontrolas aģentūra, kurai būtu šādi uzdevumi. Nepārtraukti kontrolēt eh, piedāvājuma pieprasījuma eh, izmaiņas un ražošanas izmaksu izmaiņas. Pamatojoties uz ražošanas izmaksām, noteikt eh, konkrētu cenu koridoru vairākiem produktiem. Ja cenas pārsniedz vai ir zemākas par šo koridoru, tad pieprasīt palielinājumus vai samazinājumus attiecīgām grupām. Ja ir pārprodukcija un cenas ir daudz zemākas nekā cenu koridors, tad iejaukties, iepērkot ierobežotu uh, produktu krājumu no konkrētiem ražotājiem. Otrs jautājums Mūsuprāt, esošais tirgus drošības tīkls nesasniegš šos mērķus, jo intervences cenas ir pārāk zemas. Un šī nodru, ap, apdrošināšana nav reāls risinājums. Pašlaik nav nekādu rīku cenu stabilizācijai. Tieši tāpēc nepareiza tirzniecības politika var radīt daudz problēmu, var uh, izjaukt normālu tirgus mehānismu. Mums vajadzētu pārtraukt subsīdijas pārtikas produktiem, mums vajadzētu domāt par PTO sarunām, piemēram, Merkusūru, un vajadzētu uzstāt uz ilgspējīgiem standartiem attiecībā uz importēto pārtiku Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies visiem, kas runāja. Tagad uh, otrā diskusija kārta ar komitejas dalībniekiem. Manā sarakstā ir deviņi Runātāji katram tiek atvēlētas divas minūtes laika. Lūdzu, norādiet runātāju, kuram vajadzētu atbildēt uz jautājumu. Mairēda Magīnes vispirms. Paldies, priekšādātāji! Manuprāt, eksperti ir nopelnījuši desmit balvas no desmit, jo viņiem izdevās atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Pirmais jautājums ir ILO priekšādātājiem. Ja tirdzniecības politika, un it īpaši uz Merkusur, ir bezatbildīga un uh, bezatbildīgi aktīva, un šeit es citēju komisiju, tad ko tad viņi tur īsti dara un ko viņi ir nolūkojuši darīt? Nākamais jautājums ir jebkuram, kurš vēlas uz to atbildēt. Mums ir tradicionālā intervence un privātie krājumu mehānismi. Bija tāds laiks, kad komisija centās no tiem atbrīvoties. Ja mēs gribam izmantot tos vecos instrumentus, kas mums ir, un šīs jaunās uh, idejas par riska pārvaldības instrumentiem un derivātu tirgiem, tad eh, kuram no tiem jūs dot priekšroku? Tagad par eh, piegādes ķēdi un kurš no tā gūs labumu. Pirmā atbilde, eh, kur runāja Frevenes kundze, manuprāt, ļoti skaidri jau norādīja uz šīm problēmām. Mums ir vajadzīgs risinājums. Tad, kad mēs dosim uh, lauksaimniekiem vairāk pilnvaru, šādām ražotāju grupām vairāk pilnvaru, tad mēs aizmirsīsim par pārējiem dalībniekiem ķēdē un kā viņi reaģēs uz šo jautājumu. Es gribētu, lai jūs izteiktu komentārus par to, kā mēs varētu nodrošināt ilgspējīgu, konkurētspējīgu lauksaimniecību un uh, Vai jūs uzskatāt, ka tirgus atbalsts ir vajadzīgs? Manuprāt, tas ir vajadzīgs, lai mēs izpildītu pārtikas drošības prasības Eiropas Savienībā. Un it īpaši, lai vērstos pret bažām par vidas aizsardzības problēmām. Mans nākamais jautājums attiecas uz pagātni, kad eh, komisija centās eh, likvidēt eh, tirgus pasākums, jo mums likās, ka tirgus pats tiek ar sevi galā. Vai jūs domājat, ka mēs esam gājuši pārāk tālu? Tagad, ka mums ir tikai tirgus eh, drošības tīkls, un varbūt jūs varētu rast kādu labāku terminu nekā tirgus drošības tīkls. Paldies Mairedai. Nākamais eh, runātājs Garcija Peres. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Pirmajās debatēs par iepriekšējo jautājumu bloku mēs vienojāmies par to, cik svarīgi, svarīgs ir tiešais atbalsts. Es domāju, ka mēs visi šeit piekritīsim, ka neraugoties uz to, mēs nevarēsim nodrošināt uh, nozares ilgspējību, ja mēs neintegrēsim dažādu tirgus instrumentu kopumu, par kuriem te tika teikts, kas pagaidām ir atlikti malā. Un tagad mēs pamanām, ka tomēr tie ir nepieciešami, nepieciešams tos instruktēt, integrēt, lai mēs varētu garantēt ieņēmumus lauksaimniekiem. Un jautājums par pieaugušo cenu nestabilitāti uz izēvielām, to mēs redzam tādā jomā kā lopkopība, piemēram, bet bieži vien redzam arī, ka uh, lēmumu pieņemšana notiek pārāk lēni Kā jūs skatāties uz to, ja mēs KLP iekļautu ātras atbildes mehānismu, eh, kā mēs eh, rīkojamies dažās citās jomās, nu, piemēram, attiecībā uz, tagad uz lokopību un piena sektoru. Manuprāt, būtu svarīgi, lai mēs varētu dot ātru atbildi šādos gadījumos. Un turklāt esmu pārliecināta, ka paneļa diskusijas dalībnieki piekritīs, ka jautājums par savstarpējību ir būtisks. Par to jau tika runāts, un, manuprāt, mums vajag būt spējīgiem integrēt šajā reformā visus jautājumus, kas saistīti ar savstarpējību. Jo eh, nepieciešams, protams, eh, palielināt dzīvnieku labklājības un kvalitātes eh, normas, bet tās jāprasa arī trešajām valstīm. Paldies! Paldies! Un tagad Džeims Nikolsons kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Vispirms arī es vēlos pateikties paneldiskusijas dalībniekiem. Šī ir ļoti sarežģīta joma un ir ļoti daudz ideju. Un uh, Problēmas parasti ir tādas, ka mēs nezinām, kuras idejas varētu veiksmīgi darboties praksē, kā mēs varētu iegūt lielāku pārskatāmību par notiekošo. Proti, mēs runājam par cenu svārstībām, cik liela vara ir lielveikaliem. Uh, Eh, ik viens apgalvo, ka šie lielveikali it kā neko nenopelna, bet kāds taču nopelna un kā mēs varētu iegūt lielāku pārskatāmību par to, kas notiek pārtiks izplatīšanas ķēdē. Mēs Eiropā uh, vienmēr sitām sev uz plecu un sakam, mums ir labākie uh, eh, higienas standarti, labākie drošības standarti, bet lai arī pārtika ir ļoti svarīga Eiropai. Ļoti daudz pārtiks tiek importēts Eiropā, pārtiks, kas neatbilst tiem standartiem, kāda ir noteikta Eiropas Savienībā. Tāpēc es tik tiešām uzskatu, ka mums ir nepieciešams drošības tīkls, vismaz tāda sistēma, kurā būtu drošības tīkla. Ja mēs paraugamies uz nesenajām krīzēm, tad mēs varam pārliecināties, ka tikai ar šādu drošības tīklu palīdzību mums ir izdevies atgriezties pie normālas situācijas. Uh, um, jāsaka, mēs uzkrājām rezerves, un pēc tam šīs rezerves tika pārdotas par diezgan augstām cenām, un varbūt mums būtu jāuzdod jautājums par to, kurš ieguva no šīs tirzniecības. Um, es piekrītu tiem, kas izteica komentārus par Pasaules tirzniecības organizācijas, piekrītu tiem, kas teica, ka šīs sarunas par Merkosūru un uh, Uh, līdzīgas sarunas uh, varbūt nebija jāuzsāk tik pārsteidzīgi. Bet jautājums ir, kā mēs varam pieprasīt lauksamniekam, lai viņi sarežot arvien vairāk un vairāk un par arvien zemākam, zemākam cenām. Paldies, paldies, un tagad vārds Lorencam Fontanam uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es pateicos visiem ekspertiem, kas ieradās šodien šeit, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Runāt par Džeimsa Nikolsona, tas nav vienkārši. Uh, Man ir, mums ir daudz kopīgu domu, jo es domāju, ka argumenti un jautājumi, ko es gribētu uzdot, ir tie, ko viņš pats uzdevā. Jautājums ir par cenu nestabilitāti, kas bieži vien ir saistīts ar to, ka ir ļoti, ļoti daudz produktu, kas nonāk mūsu tirgos, bet kas ražot ar ļoti zamām izmaksām, kuriem nav tādas kvalitātes kā mūsu produktiem. Uh, bet, un kas varbūt ražoti neievērojot vides prasības, ko mēs ievērojam. Un tāpēc es gribētu jums jautāt, ko jūs domājat par šo jautājumu, vai neuzskatāt, ka būtu labi, ja produkti, ko mēs importējam Eiropā, ievērotu vismaz kvalitātes un vides garantijas, ko Eiropa pati sev ir noteikusi? Tam, protams, ir ļoti cītīgi jāstrādā. Es ceru, ka jūs piekritīsiet man. Un vēl viens jautājums. Es pamanīju, uh, ka ir daļa no komisijas, kas ir diezgan attir, atturīga Eiropas komisijā, nevis šeit komitejā, bet viņi ir atturīgi pret uh, tirz, startautiskās tirdzniecības jautājumu izskatīšanu KLP ietvaros. Ko jūs par to domājat? Jo, manuprāt, tas būtu ļoti būtisks jautājums pārliecināties, lai, ka mūsu lauksaimnieki var ražot uh, tādās pozīcijās, ka viņi būs konkurēt spējīgi konkurentiem pasaules tirgos. Paldies, e, Jēglas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Sirsnīgs paldies arī visiem runātājiem. Es ļoti priecājos par to, ka pirmajā sarunu kārtā mēs varējām vienoties par to, ka mums arī turpmāk ir vajadzīgs spēcīgs pirmais pīlārs. Es e, vēl gribēju pieminēt, ka daļā par ekoloģiskumu uh, Mēs neko nepateicām par tā ievietošanu pirmajā pīlārā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs, izšķirošs jautājums mums. Tagad par tirgus pasākumiem. Es varu piekrist visam tam, ko teica Kogeka pārstāvis, bet vai mēs esam pietiekami tālu gājuši liberalizācijā? Vai tagad komisija neiet jau par tālu? kādi minimālie tirgus pasākumi būtu nepieciešami, kas mums īsti ir vajadzīgs, kā šis eh, drošības tīkls. Intervenciju uzskatu par ļoti svarīgu, un arī eksporta konvencācijas uzskatu par izdzīvošanai būtiskām. Protams, kādā veidā to visu darīt, par to mēs varētu diskutēt. Ja mēs vēlamies eh, būt dzīvotspējīgi, tad eh, es esmu cieši pārliecināta, bet, protams, es arī labprāt eh, dzirdētu citu referentu domas, ka, manuprāt, arī šie punkti ir būtiski. Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Ja mēs patiešām vēlamies eh, saglabāt šos augstos Eiropas standartus dzīvnieku labturībā un citur, tad ir vajadzīgs kaut kāds kompensācijas mehānisms, kaut kāds izlīdzināšanas mehānisms. Vai pamat eh, nodrošinājums ir eh, tiešām panākts? Man šķiet, ka ir jānodrošina arī Eiropas pārtikas suverenitātei. Ja pārtikas cenas kļūst pārāk augstas, tad runātāja tiek izslēgts mikrofons. Scusa, scusa Elisabeth. Luis Paulo Halveš, per divi minūti. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Lauksamniecības produkcijas cirgu, tirgus ir īpaši specifisks, tajā ir regulējošie mehānismi, bet tagad mēs saskaramies ar milzīgām cenu svārstībām, kas nodara kaitējumu gan patērētājiem, gan lauksaimniekiem. Jāsaka, ka šī joma ir daudz plašāk nekā tikai lauksaimniecība, un tāpēc mums ir jādomā arī par citiem aspektiem, kā piemēram konkurētspēja, finansiālajie pasākumi. Un ar šiem jautājumiem nodarbojas citas instances, kā piemēram G20, un tas ir diezgan izšķirīgi gan uh, lauksaimniekiem, gan lauksaimniecībai kopumā. Ir jānodrošina pienācīga pārtiks ražošana Eiropas Savienībai, bet to ir iespējams nodrošināt tikai, tikai tad, ja mēs padomājam par visām lauksaimniecības uh, sadaļām. Uh, Reformējot kopējo lauksamniecības politiku, mēs varam sasniegt savus mērķus tikai tad, ja mēs domājam par visiem šiem ārpus kopienas aspektiem. Mēs nevaram atrisināt uh, jautājumu, uh, kas saistīts ar uh, cenu svārstībām un pienācīgiem ieņēmumiem lauksamniekiem, ja mēs nevēršamies pret spekulācijām ar pārtikas produkciju. Mums tāpat ir jāiesaistās arī ar attiecīgiem pasākumiem, lai ietekmētu pārtiks piegādes ķēdi. Ja mēs paraugamies uz cenu pieaugumu, tad tas ir diezgan ievērojams. Dažiem eh, produktiem pat 50%. Un dažkārt vainojumi ir tieši eh, pārtiks tirgotāji. Bet tā kā mūsu pieeja ir tikai ierobežota, mums neizdodas panākt nekādu rezultātu. Un cenas turpina pieaugt. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad nāk. Dantaina kungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Es arī pateicos um, visiem runātājiem. Tātad trīs piezīmes, trīs jautājumi. Kad mēs runājam par lauksaimniecības politiku KLP, mēs runājam par resursiem, līdzekļiem. Kad mēs runājam par KLP, mēs runājam par produkciju. Manuprāt, mē, mums runāt par KLP pamatiem. Uh, ir jāpārvalda, un tas ir minēts dažādos ziņojumos, kādi ir resursi uh, Eiropas Savienībā, kur ir 500 miljoni iedzīvotāji. Otrā piezīme, tāpēc, ka neviens to neminēja, tāda prasība uh, uh, pārtikas pieauguma ir 3% gadā, un papildu piezīme, 90% no pārtikas produktiem ir pārdoti tajās ģeogrāfiskajās zonās, kur tos ražo. Es atgriežos pie trījiem jautājumiem. No sava pēdējā konstatējuma, vai nepieciešams, kā daži prognozē vai prasa, īstenot dubultu politiku, kas nodala produktus, kas tiek laisti tirgu tur, kur ražoti, un tie, kas tiek laisti tirgu citur. Otrais jautājums. Vai jūs, kā jūsuprāt, kam vajadzētu pārvaldīt krājumus, kam un kā par to būtu jāmaksā? Un pēdējais jautājums. Ar 2020 pārstāvis teica, ka jābūt spējīgiem tad kad cenas aug, palielināt ražošanu, un kad eh, cenas krīt, tad samazināt ražošanu. Lauksaimniecībā ir vajadzīgi 9 mēneši, 1 gads, reizēm 3 gadi, lai uh, sagatavotu ražošanas līdzekļus, un kā tad jūs paredzat šādu um, iespēju īstenošanu? Paldies, paldies, Mišel. Uh, nākamais runātājs Aņukungs. Vai panelis piekrīt, ka pēc gada mums būs tāda situācija, ka, ja netiks ieviesti tirgus mehānismi, lai tiktu galā ar problēmām tādās valstīs, kas neievēro iet, iet, noteikumus, Eiropas Savienība būs pilnīgi nekonkurētspējīga. Mēs cīnīsimies pret tādām valstīm, kas neievēro noteikumus. Ja būs tāda situācija, tad šajām valstīm nebūs pienākums identificēt uh, savus produktus. Ir ļoti būtiski, lai šis uh, tirgus nekļūtu par tādu muļķu paradīzi, un šīs olas, uh, kas neatbilst noteikumiem, būtu attiecīgi jāapzīmogo. Priekšsēdētājs gribu pārlēkt uz nākamo sadaļu, jo tā būs mana vienīgā iespēja runāt par lauku attīstību. Es ceru, ka panels piekritīs, ka Ungārijas prezidentūrai vajadzētu paskatīties uz vairākiem tūkstošiem eiro, kas tika piešķirt Ungārijas firmai, lai uzlabotu eh, suņu eh, apstākļus, eh, ka šeit līdzekļi tika nepareizi iztērēti. Uh, Britu nodokļu maksātājs, kas finansē šādus, šādas dotācijas, ir tikpat neapmierināts kā Ungārijas suns. Grazie, l'ultimo di questo gruppo di interventi, Sergio Gutierrez. Sì, gracias. Vārds pēdējiem runātājiem. Paldies, Paulo. Es pilnībā piekrītu tam, ko tu jau teici. Tendences, ko mēs varam konstatēt pēdējo gadu laikā, intervences samazināšanās, iespējams, ka šādi pasākumi bija pāragri un iespējams, ka arī tas veicināja cenu nestabilitātei un nenoteiktībai lauksaimniekiem. Tāpēc es gribētu, lai mūsu eksperti nedaudz padziļinātu šo jautājumu un pateiktu, vai pašreizējais drošības tīkls ir pietiekams, vai to vajadzētu paplašināt un kā. Tika runāts, eh, Bolē eh, kungs teica par eh, pieņemamiem ieņēmumiem. Mēs, mums ir bijušas debatas šajā komitejā, bet ir arī bijušas debatas par piensaimniecības sektoru, un tas notika augsta līmeņa grupā, tika piedāvāti pasākumi, lai nodrošinātu ieņēmumus dažu šajos sektoros. Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams paplašināt šos secinājumus attiecinot tos uz citām nozarēm? un kā jūs domājat, ka varētu palīdzēt šai pieejai? Tālāk runājot par 2008. gada finanšu krīzi, mēs redzējām, ka spekulanti eh, pārgāja no vērtspapīra tirgus pārtikas tirgu, bija spekulācijas un pa, tas palielināja izēvielu cenas. Sarkozī kungs nesen piedāvāja uzsākt debates izstrādāt eh, regulējumu G20 ietvaros pārtikas tirgos, tā kā mēs darām finanšu tirgos jau, vai jums ir kādas domas, vai es esat jau par to domājuši, un kāds ir jūsu uzskats šai attiecībā uz šo aktuālo priekšlikumu, ar ko ir nācis klajā? Paldies! Ļoti labi! Mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu. Tagad došu divas minūtes katram paneļa diskusijas dalībniekam. Eh, Frīvenes kundze, sākt ir atvēlēts jums divas minūtes. Paldies! Mēģināšu atbildēt uz dažiem no šiem tik daudziem jautājumiem. Viens jautājums tika uzdots eh, par to, vai būtu jādomā par to, kā tirsniecības politika sasaucas ar kopēju lauksaimniecības politiku. Uh, Mūsu pieeja ir tāda, ka viss šīs politikas ir savstarpēji saistīts un nevajadzētu tās risināt un īstenot atsevišķi, bet um, man atbild tātad būtu jā, bet ne tikai uh, tirzniecības uh, politika, bet arī viss pārējās sociālās pētniecības un tā tālāk un tā joprojām. Tālāk par uh, spēku sadali pārtiks piegādes ķēdē un par pārskatāmību Es varu teikt, ka mēs esam mēģinājuši ieviest zinām atklātību, diskutējot ar partneriem, kas iesaistīti pārtiks ķēdē. Esam īstenojuši pētījumu un par spītam, ka mums bija ļoti maz laika, saņēmām vairāk nekā 600 atbildes no pārtiks nozars pārstāvjiem. Mēs uzdevām jautājumu, vai viņi izjūt eh, negodīgu komercpraksi praksi Es domāju, ka tas novedīs pie lielākas atklātības pārtiks piegādes ķēdē, un es domāju, ka to varētu darīt arī pārējie, kas ir iesaistīti pārtiks eh, piegādes ķēdē. Mēs noteikti uh, konsultēsimies arī ar ekspertiem, un noteikti tiks sagatavotas atbildes šajā jomā. Pētījums būs pieejams martā, jūs varat sekot turpmākai notiekumu attīstībai. Tālāk, kas attiecas uz importēto produkciju, vai arī tai būtu jāatbilst standartiem, kas ir spēkā Eiropas Savienībā? Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un, protams, godīguma vārdā jā, atbildi ir jā, mēs nevaram sagaidīt, ka mūsu uh, spēlētāji tiek pakļauti virknē dažādu noteikumu, standārtu, normu, kurām es, protams, piekrītu, ja šīs normas netiek piemērots arī ārpus Eiropas Savienības. Runātāji tiek pārtraukts. Tagad Palo Brunī. E Paldies, priekšsēdētāji! Viens jautājums, kur uzdev vairāki deputāti, bija par importu un tirzniecības politiku. Es pieminēju Merkosūru, bet uh, arī runājot par citiem fórumiem, jāsaka, ka institūcijām ir jārīkojas piesardzīgāk. Nevar būt tā, ka lauksaimnieki uh, maksā par visu, kā tas ir bijis pēdējo 20 gadu laikā. Viens veids, kā mēs varētu izbeigt šo praksi, būtu pateikt, ka pārtika, kas tiek importēta Eiropas Savienībā, tai būtu jābūt tādas pašas kvalitātes ar tādiem pašu izsakojamību un te būtu jābūt sarežotāji, ievērojot uh, visus uh, vidas aizsardzības aspektus. Pretējā gadījumā uh, mūsu tirgus būtu jāslēdz šādai produkcijai. Uh, jo citādi mums neizdosies aizsargāt uh, savus lauksaimniekus. FAO aplēses uh, laika posmām līdz 2050. gadam liecina par to, ka mums būs jāpalielina savu produkciju par vairāk nekā 70%. Runa nav tikai par apjomu, kvantitāti, bet arī par kvalitāti mums ir labāk, mums ir nepieciešama labākas kvalitātes pārtika. Un Eiropas Savienības lauksamniekiem ir izdevies sasniegt uh, augstākos standārtus. Šim punktam ir jāpaliek, uh, jābūt debašu centrā Es uzskatu, ka lauksaimniecībai būs arvien lielāka loma diskusijās uh, Eiropas eh, Savienības institūciju starpā. Pēdējo gadu laikā, diemžēl, lauksaimniecība ir bijusi eh, dažādu prioritāšu sarakstu pašās beigās. Uh, bet mums uh, ir jāpanāk tas, ka uh, šī politika jau atkal ir uh, uzmanības centrā, un to mēs varam īstenot pateicoties uh, Lisabonas līgumam. Tagad nākamā runātāja Saviņīkundze. Paldies, Saviņīkundze. Raugoties uz to, kas notiek praksē, cenu nestabilitāte, lauksaimnieku problēmas, mēs iespējams um, varam konstatēt, ka esam gājuši pārāk tālu tirgus liberalizācijā, un šodien ir ļoti svarīgi. Um, rast risinājumu šai situācijai kur tas notiks, ir skaidrs, ka G20 ietvaros tiks izskatīta mm, risinājuma iespēja, būs arī citi virzieni. Um, teiksim, šeit lauksaimniecības komitejā, um, lauksaimniecības ģenerāldirektorātā, bet lauksaimniecībā ir jāatvēl pietiekama vieta, un mēs nevaram akceptēt, ka lauksaimniecībai un šiem jautājumiem tiek atvēlēta tik maza vieta saistībā ar tirgus instrumentiem. Un mums pirmajā pīlārā šis jautājums ir jāatgriež priekšplānā un jānāk klajā ar priekšlikumiem, lai mm, mēs raudzītos uz budžetu, kad un neaprobežotos ar 2, 3, 4, 5 procentiem no budžeta, kas ir absolūti nepietiekami patiesai un reālai politikai. Uh, Tas ir kaut kas, kas jāņem vērā, un to vajag integrēt atkal lauksaimniecības politikā, bet mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz otro uh, pīlāru, kur varbūt apdrošināšanai nebūtu nekas darāms. Ir ļoti svarīgi, kā jau tika ieteikts, lai būtu iespēja reaģēt no komisijas puses, kādā veidā, protams, pie tā ir jāstrādā, lai būtu ātra un publiska atbilde uh, un uh, ir piezīmes par situāciju, jāuzlabot caurskatāmība visā ķēdes um, garumā. Ļoti īsi par ražotāju organizācijām. Tas var dot zināms plusus, bet daudzos gadījumos pat organizēti ražotāji saskaras ar vienu operatoru, un tad viņiem ir ļoti mazas uh, iespējas. Jāsaglabā valsts vara kolektīvā komisijas intervences iespēja. Paldies! Paldies, un tagad Špāna kungs, vārds jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jā, patiešām ir pārliecinoši tas, ka globalizācija un liberalizācija ir bijušas tiešām plašas gājušas ļoti tālu. Jā, ne jau tāpēc, ka agrāk zāle bija zaļāka. Galvenokārt tas notika tāpēc, ka mums ir jāpielāgojas izmaiņām. diemžēl, bieži vien instrumenti tiek aizstāti ar jauniem instrumentiem, tādiem, kas nav iepriekš pārbaudīti praksē. Jēglis kundze, es pilnībā piekrītu, uh, cena par cūgaļu mainās katru dienu, tur varbūt 3 uh, eiro vienu dienu, 6 eiro otru dienu. Un šodien mēs runājam par cūgaļu, rīt runāsim par pienu, jāatcerās arī, ka citās valstīs, arī Ķīnā ražo uh, šādas preces un tā tālāk. Ir jāatcerās arī, ka nekustamais īpašuma tirgus uh, mainās. Uh, Bieži vien mums nav uh, nekādu alternatīvu instrumentu, kā stāties pretī šīm svārstībām. Tieši tāpēc ir jāsaka, ka jā, šīs liberalizācijas, liberalizācija ir bijusi, bijusi pārāk liela. Ir jāatcerās, ka es eh, maksāju par vienu pilīti benzīna daudz vairāk nekā mani pienaražotāji saņem par diviem litriem piena. Un eh, es domāju, ka mums vajadzētu to ņemt vērā. Tāpat arī jāatcerās, ka nedrīkst mest ārā pilnīgi visu. Galu galā mēs ražojam labus produktus, mēs nevēlamies eh, kaitēt videi, mēs vēlamies saglabāt labvēlīgus dzīves apstākļus. Tomēr ražošanas apstākļi ārkārtīgi mainās. Mm. Mēs nevēlamies iet pa tādu ceļu, kur uh, Uh, vairs nebūs iespējams ražot protu, produktus. Ir jāatcerās arī par situāciju Ungārijā un citās valstīs. Visiem kolēģiem ir vajadzīgas atbildes, un tieši tāpēc ir vajadzīga atbilde visas Eiropas līmenī. Bieži vien šo pieprasījumu nevar izmainīt ar drastiskiem līdzekļiem ļoti īsā laikā. Mums ir jāpielāgojas, un tieši tāpēc ir vajadzīgi jauni instrumenti. Runātājiem tiek izslēgts mikrofons. Lielas paldies Špāna kungām! Tagad dod vārdu Biroli kungam. Paldies! Marēda jautāja, ko tad komisija šeit dara ar Merkusūru. Es atbildēju, tā ir politika. Es uzskatu, ka tie ir tādi augsta līmeņa solījumi, kas ir izteikti, ietekmes izvērtējums ir absolūti nepietiekams, un es zinu, jo es zinu sīkāku informāciju par šiem līgumiem. Uh, Mums ir jādomā par PTO divpusējie ja tirdzniecības nolīgumi ir nesaprotami, tie ir runā par divām dažādām lietām vienlaicīgi. Pavisam nesen parlamentā bija kāds seminārs, kur diemžēl neapmeklēja pārāk daudz deputātu. Pārtikas ķēdē ar caurredzamību nepietiek. Uzskatu, ka ķēde ir par garu pārāk daudz cilvēku no tās gūst labumu. Uzskatu, ka konkurences politika nav piemērota, lai uzlabotu šo situāciju. Tad, kad mēs domājam par konkurences politiku, arī tā būtu jāuzlabo. Svārstības pārtikas preču cenas bieži vien mm, tiek piesaistītas finanšu tirgiem, un, kā mēs zinām, tie ir ļoti svārstīgi. Es domāju, ka mēs nevaram vairs atgriezties iepriekšējā situācijā pirms tirgus liberalizācijas. Mēs nevaram uzlikt dažādas noteikumus arī ārpus teritorijām starptautisko tiesību dēļ. Bieži vien uh, šie cilvēki na, ne, nav pārāk apmierināti. Ja nav atgriezeniskuma, tad mums ir jābūt piesardzīgiem un gudriem. Merkusur gadījumā mēs sakām, jā, mēs importēsim vairāk lauksaimniecības preču, un mēs zinām, ka vide sabruks, meži tiks izcirsti. Bet neuztraucieties, mēs darīsim kaut ko lietas labā. Mēs ieviesīsim stingrus uzraudzības pasākumus, kas, protams, ir pilnīgi smuļķības. Pēdējais eh, pārvaldības rīki - eksporta subsīdijas ir likvidētas. Tiek ieteikti jauni instrumenti, vai arī tiks ieteikti. Es ceru, ka viņi būs labi. Paldies, Korado! Pēdējais runās Doverkungs, divas minūtes. Paldies, priekšādētāji! Mani pārsteidza cilvēks, kurš teica, ka mums vajadzētu paskatīties uz citiem spēlētājiem pārtikas ķēdē. Es eh, ļoti, biju ļoti priecīgs, kad Frevenas kundze teica, ka CAA runā par līgumslēgšanas praksi. Es ceru, ka tur būs runa arī par novēlotiem maksājumiem piegādātājiem. Šeit parādās ļoti liela problēma, kas nav pieminēta līdz šim, un tas ir uh, pārtika, kas tiek izšķērdēta. Vairāk nekā viena ceturtā daļa no Eiropā saražotās pārtikas tiek vienkārši izmesta ārā. Mums jāpaskatās uz tiem ķēdes posmiem, kur tas notiek. Bieži vien tā ir komerc prakse tieši pārtikas ķēdē. Tāpat arī mums vajadzētu paskatīties uz patērētāju. Situācija ir tāda, ka tas, kas eh, tika minēts konsultāciju procesā, ko uzsāka Čolosa kungs, tad cilvēki, kas runāja par pārtikas kvalitāti, par vidi, par lauksaimnieku problēmām, arī runāja par veidu, kā patērētāji pērk pārtiku. Ja patērētājiem dos informāciju par to, kādi standarti tiek ievēroti, um, Eiropas pārtikas ražotāju vidū un ārvalstu ražotāju vidū. Un, piemēram, cik daudz no gala cenas saņem tieši lauksaimnieks, tad iespējams, ka patērētāji pirks tos pārtikas produktus, kas ir izdevīgi lauksaimniekiem. Mums ir jāveicina vietējās pārtikas ražošana un tiešas attiecības starp ražotāju un patērētāju, tā lai lauksaimnieki varētu tikties ar pircējiem un pircēju lauksaimniekiem. Es tāpat arī um, atbalstu valsts un pašvaldību iepirkuma sistēmas. Tās varētu noteikt tendences, iepērkot tieši no lauksaimniekiem, iepērkot kvalitatīvus produktus, kas ir ražot uz vietas. Viņiem nav pienākuma pirkt lētu pārtiku, un tādējādi viņi varētu noteikt tendences labai uzvedībai pārtikas ķēdē. Paldies! Liels paldies! Tagad pievērsīsimies nākamajai kārtai - lauku attīstība. Nolasīšu trīs jautājumus un lūkšu paneļa dalībniekiem atbildēt, bet viņi nedrīkst pārsniegt trīs minūtes katrs. Volša kungs aizstās brūnīgungu šajā gadījumā. Pirmais jautājums - kā Mēs Eiropas Savienībā un mūsu valstīs varam izvērtēt mērķus un īstenošanas prioritātes turpmākajai lauku attīstībai un lauku attīstības programmām, lai nodrošinātu tādu pieeju, kas ir vairāk orientēta uz rezultātiem un vienkāršotām administratīvām procedūrām. Otrais, vai jūs piekrītat komisijas pieejai attiecībā uz maksājumiem, kas ir paredzēti mazāk attīstītām, mazāk attīstītām reģioniem? Un uh, kā mēs varētu veicināt sadarbības ar lauku attīstību un citām Eiropas Savienības politikām - pētniecību, kohēziju un tā tālāk. Sāksim ar Dauvera kungu. Dod jums vārdu trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lauku reģioni ir vieta, kur dzīvo 135 miljoni iedzīvotāji, vairāk nekā viena ceturdaļa no kopējā iedzīvotāja skaita Eiropas Savienībā šie reģioni ir ļoti atšķirīgi attiecībā uz ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem. Daži ir spēcīgi, kamēr citi cieš no lieliem trūkumiem, un ja mēs ar tiem netiksim galā, tad e, negatīva attīstība būs nenovēršama. Ir jādomā par cilvēku un kultūra resursiem, par vēstures mantojumu, kas ir ļoti būtisks Eiropai. Tieši tāpēc mēs aicinam uz lauku renesansi. To varētu darīt ārkārpē otro pīlāru, bet paredzēt arī ciešas saiknes ar citiem Eiropas Savienības fondiem. Mums ir uzdots jautājums, kā noteikt mērķus un prioritātes turpmākajā pētniecības un attīstības programmā. Mūsu atbilde ir efektīvas saiknes starp lauku, reģionālo, sociālo, kohēzijas un uh, zivsāniecības fondu. Pagājuši gada Čolos, Hāns, Kamalaki un Endors rakstīja uh, komisijas priekšādātājiem Barozu vēstuli, iesakot, lai jaunais finansēšanas periods iekļautu kopīgu strateģisku ietveru šiem pieciem fondiem. Mēs atbalstam šo ideju. Ja šī ideja tiks virzīta uz priekšu Eiropas nacionālā un reģionālā līmenī, tad mēs varētu apkopot visus vajadzīgos resursus, lai varētu vienoties par mērķiem un vienkāršotu procedūras. Tāpēc mēs aicinām Eiropas līmenī izveidot kopēju strateģisku ietveru pieciem manis pieminētajiem fondiem. Tāpat arī ir jānosaka noteikumi visiem šiem fondiem, kas būtu pietiekami saskaņoti savā starpā. Ir jāparedz arī prasība, lai dalībvalstis un reģioni sagatavoti savus strateģiskos ietverus, kas atainotu kopējā Eiropas strateģiskā ietvera nosacījumus. Tāpat arī uh, lauku reģionālajā un zivsainiecības fondā ir jāparedz finansējums uh, subreģionālo partnerību izveidēji, kur vai, vajadzētu apkopot gan valsts, gan pilsonisko sektoru, lai varētu īstenot teritoriālās attīstības stratēģijas varētu izmantot fondus no gan Eiropas Savienības fondiem, gan arī visiem atbilstošajiem nacionālajiem fondiem. Noslēgumā mums ir vajadzīga arī spēcīga programma eh, tādai pētniecībai, ko varētu praktiski piemērot. Ir vajadzīgi novatoriski risinājumi, kas eh, domātu par paradigmas maiņu un par lauku renesansi. Lielas paldies! Tagad dod vārdu mm, Bīroli kungam. Es izteikšos pavisam īsi. Tātad, kā būtu jānosaka šie mērķi? Pašreizējās procedūras un uh, struktūras ir ne, nevajadzīgi sarežģītas. Uh, un daudzas no pieteikuma iesniegšanas procedūrām ir pārāk sarežģītas arī pašiem pieteikuma iesniedzējiem. Tāpēc arī ir nepieciešams veikt centienus, lai vienkāršotu. Tāpat arī mēs uzskatām, ka uh, KLP mērķiem ir jābūt skaidriem un ir e, jācenšas arī izvērtēt šos mērķus un to, kā vislabākajā veidā mēs varētu e, sasniegt šos mērķus. To mēs varētu mācīties no Eiropas Savienības līdzšīnējās e, pieredzes. Stratēģiskā pieeja, kas bija pieņemta 2007. un 2015. gadam, nebija īsti piemērota, tāpēc mēs piedāvātu um, jaunu pieeju. Mums būtu augsta līmeņa mērķi Eiropas Savienības līmenī, un tas nozīmētu, ka dalībvalstis definētu, kā uh, šie augstie, um, augsta līmeņa mērķi tiek piemēroti uh, attiecīgi to uh, vajadzībām. Un būtu būtu arī iespēja lauksaimniekiem padomāt par to, kā viņi varētu sasniegt šos mērķus ar vismazākajām izmaksām, izmantojot savas vietējās zināšanas. Mums būtu jāapzinās arī tas, ka brīvprātīgus eh, pasākums var neīstenot, ja eh, netiek gūst nekāds eh, finansiālais iegūmas lauksaimniekiem. Ja lauksaimniekiem nav ne, kādu iegumu no tā, ka viņi īsteno šos pasākums, viņi to nedarīs, un mēs nevaram gluži vienkārši izmantot regulas. Mēs nevaram teikt, lūk, ir regula, kas ir spēkā, un jums tai ir jāseko. Tas viss ir saistīts ar jaunām izmaksām. Tātad mums ir jācenšas apkopot regulas ar rosinošiem pasākumiem. Tas būtu ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, un tagad vārds. Paldies. Vārds Saviņī kundze trīs minūtes. Paldies, priekšstādā kungs. Iespējams, mēs varētu sākt ar pēdējo jautājumu. Proti sadarbības starp dažādiem fondiem, un mums šķiet, ka tas ir svarīgi, lai būtu atbilstība starp dažādiem mēķiem, un tas ir saistīts arī ar teritorijām, lai mums būtu sinerģija un efektivitāte fondu izmantošanā. Šķiet ir svarīgi, lai mums būtu teritoriāla pieeja, kur dažādas iesaistītās puses varētu diskutēt par galvenajiem izaicinājumiem, proti teritoriālas pašvaldības, valdības, lauksaimnieki, bet arī uh, cilvēki, kas nodarbojas ar vidi, lai mums būtu saskaņota darbība, ko visi saprot un kas ļauj dot atbildi uz izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Uh, Mūsuprāt, galvenie izaicinājumi, kā jau tika teikts vispārīgākā veidā, ir, lai mums būtu lokalizētāka, tuvāka, kvalitatīva lauksaimniecība un ražošana, kas varētu dot labākas atbildes uz esošiem izaicinājumiem. Mums šķiet, ka, lai veicinātu kvalitāti, vajadzīga pieeja, kas būtu vienlaikus saistīta ar izglītību, inovāciju, pētniecību un ekoloģiskāku ražošanu, Tāpat ir svarīgi strādāt pie kvalitātes jautājumiem, saiknes starp eh, pārtikas kvalitāti un veselību. Teritoriālajā pieejā mēs varam gūt labāko atbildi eh, uz eh, partneru vajadzībām. Skolas, liceji, caur kolektīvo pārtikas apgādi. Tas ietekmē jauniešu, kuri patērē šo pārtiku, veselību, tas ietekmē lauksaimniekus, kas strādā vietējā tirgu. Mums šķiet svarīgi, kā izaicinājums, veicināt labākus saiknes starp pilsētu un laukiem, lai izvairītos no pārāvuma, kas var rasties lauku, starp lauku teritorijām un pilsētām, un sag sagādājot aizvien lielākas problēmas pilsētniekiem saprast, kas notiek laukos, tas atstāja ietekmi arī uz labāku pārtikas ķēdes izpratni un cenām šai tuvīnajai lauksaimniecībai um, dažās valstīs ir jāatgūst vietējie tirgi, teiksim, jaunajās dalībvalstīs ir 50-60% no produktiem, ko mēs atrodam lielveikalos, kas ir importēti no citām valstīm, un šeit būtu izaicinājums vietējiem ražotājiem nonākt vietējos tirgos, um, izmantojot klasiskās, bet adaptētās ražošanas ķēdes. Tie šķiet galvenie izaicinājumi, jo, manuprāt, tiešām būtiski, lai nākotnes KLP būtu labi pielāgota ražotājiem, bet arī patērētājiem un pilsoņiem kā tādiem. Paldies! Lieliski! Un tagad vārds kopa priekšstādātājiem Volšakungam. Trīs minūtes. Paldies priekšstādātājiem. Ja runa par lauku attīstības prioritātēm, tad mēs atbalstam komisijas pieju, kur tiek izveidotas tādas kā vadlīnija komandas. Mēs atbalstam novatoriskumu, klimata pārmaiņas un, protams, vidi. Bet mēs vēlamies pievienot arī ceturto. Un tas ir um, konkurētspējas veicināšana un tādu ražotāju organizāciju uh, atbalstīšana, kas dotu uh, savu labumu arī tirgumu. Bieži vien ir jānodrošina tieši konkurētspēja šiem lauksaimniekiem, taču um, zemnieku samniecībai vienā reģionā m, mm, apstākļi ir labāki nekā otrai. Vienkārši tāpēc, ka um, šis reģions uzskata, ka daži no apstākļiem ir būtiskāki nekā citi. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga visaptroša stratēģija, balstoties uz uh, šīm komandām, un tā ir jāpiemēro visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja runa par pieeju, kas ir vairāk balstīta uz rezultātiem, tad mēs saprotam šādu stratēģijas labumu, un mēs eh, vēlamies, lai visi lauksaimnieki tiktu mērīti vienādi godīgi. Dažos gadījumos ir paredzēti tādi pasākumi, kas domā par bērnu, li... par eh, putnu likstošanas atvainojos. Uh, Bet kas notiks, ja šis putns izdomā liksdot eh, blakus zemnieku saimniecībā? Eh, ja ir doma par maksājumiem eh, mazāk attīstītiem reģioniem, uzskatu, ka tas ir jāatstāj otrajā pīlārā. Pavisam nesen komisija nāca klajā ar dokumentu par šo uh, reģionu nošķiršanu. Ja runa par maksājumiem pirmajā pīlārā, tad es gribētu zināt, kā tos varēs finansēt. Pašreizējais LFA budžets tika sadalīts pārāk sīki, un tas nozīmētu, ka maksājums ir 10 eiro par vienu hektāru. Tad jau tas vispār uh, nebūtu tā papīra vērts, uz kura tas ir rakstīts. Tāpat mums ir jādomā arī par uh, līdzsvaru starp KLP pasākumiem un citiem pasākumiem, kuriem arī var būt ietekme uz attiecīgajām teritorijām. Es uzskatu, ka KLP ir atbildīga tikai par lauksaimniecību, un uh, varbūt mēs varētu otrā pīlera uzsvaru likt tieši uz lauksaimniecību. Varbūt šeit varētu, varētu padomāt par uh, meškopību, kas ir ļoti cieši saistīta nozare. No Mums ir jāatcerās par izaicinājumiem, ar ko saskarās lauksaimniecības nozare, un tā kā pētniecība un ja, novatoriskums ir vislabākie risinājumi lauksaimniekiem, kā stāties pretī izaicinājumiem attiecībā uz vīdi un klimata pārmaiņām, tad to noteikti vajadzētu atbalstīt. Un, protams, mums tajā pašā laikā ir jāpaliek konkurētspējīgiem. Mēs priecājamies par komisāru apņēmību, ka jaunā pētniecības programma stāsies pretī šim izaicinājumam. Jaunajā KLP ir jānodrošina, lai šie pētījumi tiktu veikti un lai tie arī tiktu praktiski piemēroti zemnieku saimniecībās, lai varētu nodrošināt, ka tiek veikta uzraudzība un notiek arī savstarpējā atbilstība. Ja eh, lauksaimnieki nevarēs gūt ienākumus šajos lauku reģionos, nevarēs eh, dzīvot, diemžēl Volškungs tiek pārtraukts. Nākamajam eh, tiek dots vārds Špāna kungam. Lūdzu, trīs minūtes jums. Liels paldies, priekšādētāji! Mēs eh, runājam šeit par spēcīgu divu pīlāru politiku, par tādu pastāvīgu politiku lauku reģionu attīstībai. Es eh, domāju, ka mums ir jāskatās uz attīstību arī citajā, citās eh, reģionālās un struktūra politikās, jo bieži vien te ir runa par metropoļu attīstību. Bieži vien infrastruktūras pasākumi mm, runā tieši par metropolēm un lauku reģionu tiek uzskatīti par šķēršļiem. Ja runa par reģionālās politikas un struktūra politikas saiknī, tad, diemžēl, lauku attīstība varētu ciest. Galu galā šie iedzīvotāji negrib, lai kaut kas tam līdzīgs notiktu, un lauku iedzīvotāji sastāda ļoti lielu daļu ne Eiropas iedzīvotāju skaita. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga spēcīga politika, un mēs arī vēlamies uh, to atbalstīt. Mēs vēlamies, lai komisijas dienesti nodrošinātu saiknes savā starpā, tā lai mēs varētu izvērtēt dažādos komisijas strateģiskos mērķus, lai varētu tos visus iekļaut un koleģiālā lēmu pieņemšanas procesā no, uzstādīt prioritātes. Mēs uzskatām, ka tas būtu daudz prātīgāk nekā visu mest vienā katlā, kur būtu gan struktūra, gan reģionālie instrumenti mm, tad noteikti lauku reģioni šajā spēlītē zaudēs. Un to mēs noteikti nevēlētos. Tieši tāpēc mēs arī šajā gadījumā vēlamies izteikties pret to. Nākamais punkts. Mēs pilnībā atbalstam kopā priekšēdētāju teikto par pētniecību. Manuprāt, tas ir patiešām pareizi. Mums ir vajadzīgas lielākas investīcijas pētniecībā. Mums ir vajadzīgi arī pozitīvi rezultāti, kas ļautu visus šos pasākumus attiecībā uz lauku politiku uh, saistīt ciešāk ar pētniecību. Ir jāatcerās, ka lielā. Es atvainojos, ka pētniecībā ir patiešām daudz dažādu pieturas punktu, kurus eh, var pārnest uz Eiropas attīstību. Līdz šim tas netiek izmantots lauku attīstībā, un tā, manuprāt, ir katastrofa. Mums ir vajadzīgi uh, dokumenti, kas izteiktos par šiem punktiem. Ir ļoti daudz uh, ideju, ko varētu attīstīt. Viens ir skaidrs. Lauksaimniecībai ir centrāli jābūt pirmajā pīlārā. Tam ir pietiekami daudz argumentu, kritēriju un radītāju. Taču lauku reģioniem ir vajadzīgs spēcīgs otrais pīlārs, kas runātu gan par lauksaimniecību, gan arī par jomām ārpus tās un noteikti šeit varētu uh, pārvirzīt citu politiku mērķus. Izglītībā vajadzētu palikt otrajā pīlārā un tos uh, vajadzētu, to vajadzētu arī stiprināt. Paldies! Tagad varam uh, pievērsties pēdējai kārtai, kad izteiksies deputāti. Manā sarakstā ir septiņi runātāji, katram tiek atvēlētas divas minūtes. Es atvainojos. Diemžēl es piemērsu Frevens kundzi. Jā, es centīšos izteikties īsi. Plašā attīstības eh, politika paredz eh, pasākums, kas varētu palīdzēt uzlabot eh, konkurētspēju un tāpat arī ilgspējīgu, ilgspējību pārtikas eh, piegādes ķēdē. Un šie pasākumi būtu jānostiprina, mēs tam piekrītam, bet vienlaikus mums ir paplašinot tos pasākums, kas tiek līdzfinansēti, mēs varam nodarīt kaitējumu arī tirgumu. Un tāpēc mēs neatbalstītu šādu pieeju. Paturot, paturēt vienotu tirgu tai būtu jābūt vienai no vadlīnijām eh, nākotnes kopē lauksaimniecības politikai. Eh, kā mēs varētu uzlabot? Eh, mēs varētu investēt jaunās tehnoloģijās, modernizēt dažādas pasākums, izmantot cilvēku potenciālu, un um, visi šie pasākumi, mūsuprāt, ir labi pasākumi un tie ir vietā. Mēs tāpat priecājamies eh, par to, ka komisija grasās pārvaldīt lauku attīstības eh, politiku, izmantojot uz mērķiem orientētu pieeju. Tā noteikti ir pareizā pieeja. Par pastiprinātu sadarbību starp lauku attīstību un citām politikām. Mēs to pieminējām jau iepriekš. Čolis eh, kungs jau eh, te, darbojas eh, kopā ar saviem kolēģiem, pētniecības komisāru, un mēs domājam, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, būtu jāiet daudz tālāk šajā jomā, jārunā arī ar komisāru Dalī par, ar, jārunā arī ar Digukta kungu par jautājumu, kas saistīti ar tirzniecību. Un mums būtu jādomā arī par enerģētikas aspektiem, jo bez biodegvielas tas nav iespējams, piemēram. Tāpēc mēs uzskatām, ka lauksaimniecības politika, politikas galvenajam mēķim būtu jābūt piegādāt, pie, piegādāt nepieciešamo pārtiku ir nepieciešama lielāka konsekvence starp kopēju lauksaimniecības politiku un pētniecības politiku Eiropas Savienībā. Arī tā ir pareizā, pieejama pareizais virziens. Paldies! Liels paldies, turpin priekšsēdētājs atvainojos vēlreiz, un tagad uzsāksim pēdējo kārtu mūsu debatēs, tātad došu vārdu deputātiem vispirms vārds Polsens kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākšu ar beigām savā jautājumā kad runa ir par lauku teritorijām, protams, ir skaidrs, ka ir nepieciešams atbalsts, bet ir nepieciešams atbalsts arī investīcijām. Un es domāju, ka sadarbība starp struktūru fondiem, kohēzijas fondiem un otro pīlāru ir vajadzīga. Ir īpaši attiecībā uz riska kapitālu, piemēram, kam, ja attiecas arī uz lauksaimniecību un atbalstu lauku attīstībai. Man ir jautājums. Es dzīvoju pašvaldībā, kas ir lielāka nekā Luksemburga - 10 tūkstoši iedzīvotāju. Mazāk nekā simts dienu, kad ir iespējams nodarboties ar Uh, augkopību 150 km līdz tuvākajam piena pārstrādes uzņēmumam. Vai tā ir zona, kurā ir vairāk ierobežojumu, uh, mazāk labvēlīgas apgabals, tad, kad ir runa par mazajām saimniecībām? Es domāju, ka svarīgākais ir palīdzēt. Radīt vietējos un reģionālos tirgus, un uh, izveidot tādu nepieciešamo infrastruktūru un loģistiku. Uh, nevajag runāt tikai par saimniecībām, nepieciešams radīt struktūras, lai ikviena saimniecība varētu attīstīties. Paldies! Paldies! Un tagad Došu vārdu nākamajam runātājam, Kestingeres kundze. Es paldies, nāku no Austrijas, ka, kas raksturojas ar tādu nelielu uzņēmumu struktūru. Mums ar lauku attīstības programmas palīdzību ir izdevies lauksaimniecības un citās jomās palīdzēt reģionāli mazāk attīstītiem apvidiem. Mēs vēlamies lauksaimniecības ražošanu paaugstināt par 30%, vai pašreizējais komisijas priekšlikums ir jāizteno tā, lai reģioni, kur ir kaut kādi īpaši apstākļi, tiktu kaut kādā veidā atbalstīti, un vai šī programma atbilst eh, substitāts principam. Kā jūs izvērtējat eh, pirmā pīlāra skrīningu šajā sakarībā? Kā jūs risināsiet uh, iedzīvotāju novecošanās problēmu uh, lauku apvidos? Kā mēs varētu vērsties pret šo problēmu? Kādas atbildes jūs varat uh, sniegt par tām valstīm, kuras skeptiski izturās pret līdzfinansējuma iespējām vienā no pīlāriem. Kā mēs varētu ieviest pasākumus tā, lai visas dalībvalstis varētu gūt labumu no šiem pasākumiem? Manuprāt, pasākumu pārnešanai nav nekādas jēgas. Mums ir vajadzīga tāda lauksaimniecība, kas spēj ražot, un lauku apvidos ir jānodrošina dzīvīgums. Lielas paldies! Grazie, Elisabeth Ksaba Sandor Tabaži. Paldies tagad, eh, Sandor Tabaži. Grazie, prezidente. Omio vidīgfejlesztési. Paldies, priekšsēdētāji. Kas attiec uz lauku attīstību? Tad es uzskatu, ka mums ir zināms problēmas ar lauku attīstības um, harmonizēšanu. Lai gan Ungārija pievienojās Eiropas Savienībai pirms sešiem uh, gadiem, tomēr jāsaka, ka lauka attīstība joprojām ir milzīga problēma jaunajās dalībvalstīs, izņemot Maltu, Kipru un Čehiju. Var teikt, ka lielākā problēma ir tāda, ka lauku rajonos eh, nodarbinātības jautājums ir ļoti svarīgs. Trūkst infrastruktūras. Tas jau ticis pieminēts arī vairāk kārt. Mēs saskaramies ar milzīgām problēmām, trūkst ceļu. Un netiek, lauku netiek attīstīta lauku infrastruktūra, tāpat arī ir problēmas ar ūdens apgādu un tā tālāk un tā joprojām. Turmāko gadu laikā diferen, ir nepieciešama diferenciēta kopīga lauksaimniecības politika, tāda, kur ņemt vērā atšķirības dalībvalstu starpā. Tad mums izdosies rast atbildes uz visiem šiem jautājumiem, kas mūs nodarbina. Mums ir jāveicina videi draudzība un, draudzīga un augstnei draudzīga sistēma. Mums ir jādomā par specifisku lauksēmniecības tehniku, par uh, eh, attiecīgu kultūra audzēšanu. Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem būtu īpaši jāpārdomā. Atšķirības eh, starp dalībvalstīm ir jāņem vērā, domājot par lauku attīstību, jo Šī ir problēma, kas ir aktuāla ne tikai Ungārijai un visām pārējām jaunajām dalībvalstīm, bet arī Portugālei. Tāpēc mums ir jādomā galvenokārt par atšķirībām. Paldies! Hoizlīna kungam vārds. Jā, patiešām žēl, ka uh, tik daudz runā par pirmo pīlāru un tik maz par otro pīlāru jā, mēs vismaz saprotam, kā, kāda izskatās šī politikas veidošana pirmajā pīlārā. Bet es domāju, ka otrais pīlārs mums arī būtu nedaudz kritiskāk jāapskata. Pirmkārt, šī pakete par uh, lauksāmniecības konkurētspējas celšanu. Galu galā ir jāatcerās, ka pēdējo gadu laikā darba vietas ir uh, likvidētas tā vietā, lai tās radītu. Mēs esam uh, īsnībā iznīcinājuši mazas struktūras, nevis tās atbalstījuši. Un tieši tāpēc mums vajadzētu domāt, kur mums vajadzētu likt iniciatīvas. Un mums vajadzētu domāt par reģionālās ekonomikas ķēžu veicināšanu. Es domāju, ka nākotnē mums vajadzētu vairāk skatīties uz faktoru darba spēks nevis par valsts līdzekļu piešķiršanu. Mans jautājums būtu šāds. Šī pīlāru struktūra tās pašreizējā veidolā, vai tā būtu jāsaklabā šādā pašā formā? Pirmajā pīlārā, manuprāt, šeit parādās jautājums, ko tad īsti mēs darīsim otrajā pīlārā? Kur būs šo pasākumu centrs? Te parādās jautājums, vai Mums nevajadzētu vairāk domāt par pētniecības programmām lauku apvediem. Ir arī daudz pilsoņu, kas domā līdzīgi. Trešais jautājums jau tika uzdots, tas ir līdzfinansējums. Mēs nevaram atļauties, ka daudzas programmas, kas ir interesantas un labas, līdzfinansējuma trūkuma dēļ vairākās valstīs tiek vienkārši atceltas. Līdzfinansējuma sistēma varbūt ir jāmaina, lai tā būtu efektīvāka. Mums ir jāskatās, kas ir vajadzīgs. Iespējams, ka varbūt tas ir īpat, budžeta īpatsvars un varbūt tas, kas, ko mēs uzskatām par luksusu, dalību valsts līdzfinansējums arī tomēr ir jāuzskata par pietiekamu svarīgu. Liels paldies Hoislainga kungām. Tagad dodu vārdu Britai Rēmersei. Paldies! Finanšu un ekonomikas krīze visās dalībvalstīs ir atstājusi sekas. Tā ietekmē arī nākotnes lēmumus. Tieši tāpēc arī kopējā lauksainiecības politika e, ir skarta. Līdzfinansējums e, otrajā pīlārā izslēdz daudzus reģionus no Eiropas atbalsta maksājuma izmantošanas. Tieši tāpēc mums vajadzētu sākt rīkoties. Kā jūs visi iedomājaties alternatīvu līdzfinansējumam? Kādas sistēmas tās būtu? Tak, Britā. Paldies, Britai. Paldies, ka ievērojat jums atvēlēto laiku, jo pretējā gadījumā mikrofons tiktu izslēgts. Tagad vārds nākamajam runātājam Vojčkam Mihalam Olieņačkam. Un es atvainojos, saka priekšsēdētāji, bet es nespēju izrunāt jūsu uzvārdu. Atvainojos. Olenička. Turpin priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētājiem. Tātad šobrīd mēs runājam par lauka attīstības programmām. Lauka attīstības programma ir galvenais, kas mums e, ļauj e, ieviest jaunas e, tehnoloģijas ražošanas procesā, bet Tāpat arī ļoti daudz līdzekļu tiek patērēts šobrīd pārtiks, pār, pārtiks produktu pārstrādē. Ko tas šobrīd nozīmē? Tas nozīmē, ka daudzās valstīs lauka attīstības programmas nozīmē to, ka mums ir mazāk lauku saimniecība, mazāk ražojoša lauku saimniecība nekā pirms dažiem gadiem. Tas nozīmē, ka mums ir precīzāk jādefinē mērķi tam, ko vēlamies sasniegt. Jo no vienas puses mēs sūdzamies par to, ka ir mazāk lauksaimnieku, mazāk darba vietu, bet no otras puses katrs eiro, kas tiek iztērēts no lauka attīstības programmas, katram pasākumam, tā skaitā arī vidas aizsardzības pasākumiem, veicina to, ka ir arvien mazāk darba vietu lauksaimniecības jomā. Es domāju, par to nevajadzētu šaubīties. To var aprēķināt pavisam vienkāršā veidā, paraugoties uz jebkuru pasākumu. Piemēram, ja mēs investējam um, um, meža saimniecības programmās, tas nozīmē, ka mums ir jāsamazina atbalsts, kas tiek sniegts citās jomās. Tāpēc es domāju, mums ir jābeidz sūdzēties par to, ka ir arvien mazāk cilvēku, kas strādā lauku rajonos. Es uh, priecājos par to, ko dzirdēju šodien, proti par to, ka laukatīstības programmās būtu eh, jāizmanto pētniecības rezultātu un būtu jāmodernizē ražošanas process. Tāpat arī šīs programmas nozīmē to, ka mums būtu jāatbalsta sociālie pasākumi un izglītības pasākumi, un eh, šeit noteikti mums ir vieta inovācijām un jauninājumiem. Mēs noteikti varam uzlabot savu eh, darbību. Paldies! Tagad vārds uh, Rodestis kundzei. Uh, Lauksaimniecība un lauku apvidī ir ļoti cieši saistītas lietas, un tieši tāpēc ir vajadzīga integrēta agrārā uh, politika, kas varētu izpildīt visus uh, politiskos mēķus. Mums ir jādomā par demokrātisku attīstību, klimata aizsardzību, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un tā tālāk. Man jautājumi, ko jūs vēlaties darīt, lai uh, vērstos pret demografiskajām pārmaiņām. Mums ir vajadzīgi labi izglītoti cilvēki gan uzņēmumiem, gan arī šiem atpalikušajiem reģioniem. Kā jūs organizēsiet izglītību un tālāk izglītību? Kā jūs uh, panāksiet to, lai lauka apvidos tiešām dzīvo cilvēki? Sabiedrībā bieži vien runā par sabiedrības mērķu noteikšanu un lauksainiecības mērķu noteikšanu. Uh, Galvenokārt tiek pieminēta bioloģisko daudzveidība, klimata aizsardzība, klimata pārmaiņas un tā, tā tālāk. Eh, kādu prioritāti ieņems šie mērķi jaunajā kalpē un kā tie tiks finansēti no pirmā vai no otrā pīlāra līdzekļiem? Mans pēdējais jautājums. Ja jūs vēlties, lai lauku apvidi nekļūtu par reģionālās politikas eh, mērķi un lai tas netiktu izņemts no uh, lauksaimniecības politikas, vai jūs esat gatavi pārvirzīt līdzekļus no pirmā uz otro pīlāru? Paldies, paldies visiem! Tagad uh, došu pēdējo reizi vārdu Albertam Desam. Bet vispirms vēlos uh, dot iespēju ekspertiem izteikties, ja viņi to vēlas. Protams, jums nav šāda pienākuma. Viena minūte jums uh, katram. Valškungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, viens uh, komentārs par lauka attīstību. Ja lauksamnieki nestrādā šajos lauku rajonos, tad uh, nebūs neviena, kas varēs uh, pieprasīt šos līdzekļus no otrā pīlāra. Es domāju, ka tas ir ļoti spēcīgs arguments tāpēc mums ir jādomā par uh, līdzekļu pārdāls ar pīlāriem. Otrs komentārs ir par jaunu cilvēku iesaistīšanu. Tas ir absolūti nepieciešams. Ir nepieciešams panākt to, lai jauni lauksaimnieki saredzētu savu nākotni lauksaimniecībā, lai viņi redzētu iespēju strādāt, apgādāt savu ģimeni šajā nozarē. Es domāju, ka tas ir ļoti eh, svarīgi. Ļoti daudz uh, laba uh, ir paveikts otrajā pīlārā, domājot par lauka attīstības pasākumiem, bet ja lauksaimniekiem nav iespējams iegūt peļņu, uh, strādāt, apgādāt sevi, tad uh, gluži vienkārši šīs teritorijas tiks pilnībā atstātas bez iedzīvotājiem. Tāpēc es domāju, mums ir jāpatur tāda pīlāra struktūra, kāda tā ir šobrīd. Paldies! Kurš vēlas izteikties, lūdzu? Birulīkungs, attiecībā uz uh, mazāk attīstītajiem reģioniem, manuprāt, uh, komisija šeit ir pārāk sarežģījusi situāciju. Tas ir pārāk apgrūtinoši. Mēs galu galā visu laiku iesakām racionālākas un vienkāršākas sistēmas, un pirmkārt mēs nedrīkstētu saukt šos reģionus par mazāk attīstītiem reģioniem. Mēs vajadzē, mums vajadzētu tos saukt par augst attīstītiem dabas reģioniem. Šie ir uh, reģioni, kas būs ļoti būtiski dabas saglabāšanai. Ja runa par līdzfinansējumu, mums ir jāsaglabā elastīgums. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim Austrumēropu, un ja mēs zaudēsim Austrumēropu, tad mēs zaudēsim otro pīlāru, jo tad mums trūks atbalsta. Ja runa par trūkstošo infrastruktūru, es gribētu teikt, ka tas ir īpaši reģionālais fonds. Mums ir vajadzīgi konsultanti dienesti. Bez tiem mēs nespēsim īstenot reformu. Pēdējais par pētniecību. Ir vajadzīga eh, tehnoloģiskās pētniecības reforma, jo pašlaik tā vairāk koncentrējas uz kukurūzu un biodegvielu, un, manuprāt, tas ir absurdi. Lielas paldies! Saviņī kundze. Paldies! Es pavisam īsi vēlētos atgriezties pie jautājuma par um, mazāk attīstītajām zonām. Uh, jā, uh, šis sadalījums pa uh, zonām ir satraucošs, ja mums nav nepieciešamā finansēm, ja mēs, mums vajadzētu paplašināt šo te definīciju par mazāk attīstītajām zonām un iekļaut tajā vairāk teritoriju. Tālāk, kas attiecas uz otro pīlāru, tad svarīgi ir panākt to, lai nebūtu pretrunu starp pirmo un otro pīlāru. Mēs nevaram iedomāties, ka mums būs pirmais pīlārs, kurā nebūs lauksamnieku, un otrais pīlārs, e, kurā savukārt mēs ļautu viņiem attiecīgi darboties. Es domāju, ka mums būtu jābūt konsekventiem, mums ir nepieciešami konsekventi mērķi, un mēs varam atbalstīt uh, tikai uh, tādu mērķi, kas paredz, ka mums ir jānotur e, šie lauksaimnieki attiecīgajās teritorijās, un tas ir izaicinājums, ar kur mums šobrīd ir jātiek galā. Paldies! Liels paldies! Nākamajam ekspertam vārds! Es vēlējos izteikt divus komentārus. Es priecājos par to, ka vicepriekšsēdētā atsaucās uz vietējiem un reģionāliem tirgiem. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka Eiropa nav tikai um, vienīgi vienotais tirgus, bet Eiropa ir arī daudzveidība. Daudzveidība, kurā ir iekļaut vairāk reģionālie un vietējie tirgi. Un uh, liela daļa tirsniecības notiek šajos tirgos, un mēs eh, gūstam milzīgu potenciālu uh, tieši no lauka attīstības viedokļa. Otrs komentārs. Es vēlētos dzirdēt vairāk par līderu programmu. Es uh, uzsvaru lieku uz uh, apakšreģionu partnerību. Es domāju, ka tā ir tāda kā atjaunināta uh, versija šeit līderu programmai. Uh, Es domāju, ka Eiropa var priecāties par to, ka tā ir uzņēmusies līderu lomu, bet, e, diemžēl, tas netiek pilnībā izmantots, un tāpēc mēs vēlētos kaut ko, kas būtu elastīgāks, kas mums ļautu piesaistīt lielāku, uh, lielāku fondu daudzveidību, deleģēt uh, attiecīgi varu un pārvaldību un domāt par reģioniem, kur tas iespējams. Paldies! Paldies! Tagad vārds uh, nākamajai ekspertē. Uh, Jā, pavisam īsi. Komentārs par diviem pīlāriem. Mēs eh, pārtiks eh, nozarē atbalstam to, ka tiek paturēti abi pīlāri, jo abiem pīlāriem ir sava loma, lai nodrošinātu Eiropas lauksaimniecības ilgtspēju. Otrakārt, par jauninājumiem un investīcijām jaunās lauksaimniecības eh, sistēmās ir absolūti nepieciešams. Mums ir jāapmāca zinātnieki, mums ir jānodod uh, Eh, zināšanas. Tas ir ļoti svarīgi kopējās lauksaimniecības politikai nākotnē. Un visbeidzot, komisijas paziņojumā ir teikts, ka uh, lauksaimniecības galvenā loma ir pie, piegādāt pārtiku, bet mūsuprāt ir svarīgi panākt to, lai pārtiks ražošanu uh, neapdraudētu tas, ka lauksaimniecības produkcija tiek izmantot arī ne pārtiks vajadzībām. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds no ekspertiem vēlas izteikties? Acīm redzot, nē. Tādā gadījumā es sirsnīgi pateicos visiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Tā pateicos visiem kolēģiem deputātiem, kas izteicās, e, uzdeva savus jautājumus un komentārus. Un tagad e, vārds Albertam Desam, kas noslēgs šīs ļoti svarīgās diskusijas. Jā, dank, pa... Lielas paldies, Paulo! Lielas paldies arī ekspertiem par viņu sniegtajiem viedokļiem un arī paldies visiem kolēģiem, kas uzdeva jautājumus. Es īpaši vēlētos pateikties mūsu priekšsēdētājiem Paolo, kas ļoti korekti vadīja sēdi. Tagad par trīs tematiem, par kuriem runājām, pavisam īsi iešu cauri. Par eh, tiešajiem maksājumiem esmu konstatējis, un šeit esmu atzīmējis ārkārtīgi daudz, ka uh, lielākoties vairākums pastāv uz to, ka ir vajadzīga pārtikas drošība miljardiem iedzīvotāju Eiropā un ārpus tās. Darba vietu nozīmīgums arī tika vairāk kārt pieminēts. Iespējams, ka varbūt bija kaut kādi pārpratumi mūsu vai jūsu starpā, bet es nekad neesmu izslēdzis sociālos aspektus. Tas bija noteikti kāds pārpratums. Ilgspējīga lauku apsaimniekošana. Tas ir arī taisnīgs un objektīva, taisnīga un objektīva naudas sadalīšana. Diemžēl es nedzirdēju uh, nekādus konkrētus priekšlikumus, ko es varētu rakstīt ziņojumā. Jā, bet, nu, protams, ka mums vēl ir mazliet laika. Birokrātijas likvidēšana vai samazināšana, daudzi par to runāja, un šķiet, ka visi tiešām vēlās īstenot šos terminus. Mēs nevēlamies arī renacionalizēt agrārpolitiku, taču mums ir vajadzīgs elastīgums, lai tiktu galā ar lielajām atšķirībām starp dalību valstīm. Īpaši tika runāts par lokālajiem un reģionālajiem tirgiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne visu var um, noteikt uh, no Briseles. Mums vajadzētu ņemt vērā dalībvalstu kompetenci, bet nedrīkstam nonākt pie renacionalizācijas. Tika runāts arī par aktīvajiem lauksaimniekiem, tika izteikti ļoti interesanti komentāri, tika runāts arī par sabiedriskā labuma uh, ražošanu, par pārtikas produktu ražošanu. Uh, Tad arī tika runāts par mazajiem uzņēmumiem. Šeit es arī dzirdēju visnotaļ saprātīgus priekšlikumus. Liels paldies par atbalstu tam, ka šīs definīcijas ir jārada dalībvalstīs. Par augšējā robežu tas noteikti būs strīdīgs jautājums. Mums noteikti vēl vajadzēja satiecīgajās institūcijās par to spriest. Es būtu gribējis saņemt atbildi arī par vīdes pasākumu sadalīšanu starp pirmo un otro pīlāru, jo manā ziņojumā ar to saskaros mm, visvairāk, tā ir liela problēma. Mēs īsti nezinām, kā to darīt, ja mēs no maksājumus pārliekam mm, no pārņemam maksājumus no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru un nav paredzēts līdzfinansējums, tad es nezinu, vai tur nesajauksies kompetenci sfēras starp pirmo un otro pīlāru. Uh, Es bieži vien dzirdu par elastīgumu. Ja mēs to ieliksim pirmajā pīlārā, vai tas nozīmēs viengadīgus pasākumus, mazāk elastīguma, jaunas kontrolas sistēmas? Tas viss ir otrajā pīlārā. Ja tur varētu līdzfinansējumu ieviest, tad īstenībā šeit vairs nebūtu problēmu. Tad noteikti šeit ir atšķirība ar Ciolas priekšlikumu. Uh, Pavisam īsi vēl par tirgus pasākumiem. Jā, cenu svārstības vajag ierobežot, tad tika pieminēts arī PTO un Merkosūr. Es eh, varu arī no šī, šīs dienas balsājuma rezultātiem lauksaimniecības komitejā teikt, ka vairākums nobalsīja par to, lai eh, komisija šajās sarunās patiešām ieņemtu stingru nostāju. Iepriekšējos periodos tas tā nebija. Mēs uzskatām, ka mums pasaules vienošanās ir jāpieņem PTO līmenī. Mēs nedrīkstam paļauties uz divpusējiem nolīgumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka es ne, nevaru rakstīt lauksaimniecības ziņojumus, parlaments nevar par tiem balsot, ja tas, tiek, ne, ja tas netiek ņemts vērā, ja pēc tam tiek vienkārši noslēgt divpusēji nolīgumi. Ja runa par cenu svārstībām, tad es šeit nevaru iedomāties nevienu citu, uh, sistēmu, kurā nebūtu līdzīgu trūkumu. Jā, mēs, protams, vēlamies izvairīties no spekulācijām, bet eh, ko es varu darīt, eh, ja man nav krājumu, kā stāties pretī šīm eh, augstajām cenām? Diemžēl mums nepietiks ar desmit kilogramiem maizes. Mums ir jāņem vērā šie pasākumi. Tika pieminēta cūgaļa. Mums ir jādomā par šīm zemākajām cenām un arī jādomā par situāciju, kad cenas ir augstas. Kādas būs izmaksas nodokļu maksātājiem? Mēs nevaram šeit likt slogu tikai privātajiem uzņēmējiem. Tad mēs atkal nonāksim pie spekulācijām. Ar nolēmumiem un lēmumiem mēs to neatrisināsim. Mums ir jādomā par tādiem tirgus instrumentiem, kas ierobežot šīs cenas. Es noteikti ziņojumā par to rakstīšu. Vēlos uh, pateikt vēl kaut ko. Subsīdijas lauksaimniekiem. Es vēlos pateikties visiem, kas par to runāja. Mūsu uh, patērētājiem subsīdijas nodrošina stabilas cenas, pārtikas drošību, vides aizsardzību, un ja Eiropas Savienība uh, iz, izmaksātu 1% naudas lauksaimniecībai, tad ir jāatcerās, ka ir daudz nozaru, kuras saņem vēl vairāk naudas, bet kur nav uh, reāls atdeves. Pēdējais punkts - lauku apvidi. Prioritātes tika runāts par kopējām stratēģijām, kopējo strateģisko ietveru. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai procedūras tiktu vienkāršotas un lai nauda tiktu lietarīgi izmantota, tā lai nodrošinātu pietiek, patiekam, pietiekami svarīgu attīstību lauku apvidos. Es saprotu, ka daudzi pasākumi ir iekļauti otrajā pīlārā, nauda ir iztērēta, nav um, nekādas atdeves, un nākotnē tā tas nedrīkstētu būt. Uh, Nauda ir jāizlieto tā, lai lauku apvidi no tā gūtu labumu. Ir jāņem vērā gan lauku attīstība, gan arī vides aspekti. Uzskatu, ka mums ir priekšā daudz darba. Beigās, Paolo, es vēlētu teikt, ka pēc komisāra paziņojuma es teicu kaut ko līdzīgu. Esmu dzirdējis daudz priekšlikumu, bet vēlns slēpjas detaļās. Mums jāmēģina uh, kaut kā šis vēns izdzīt no detaļām, un es ceru, ka tad šis ziņojums būs labs. Es uzskatu, ka um, lauksaimniecībai ir jāpiešķir lielāka vērtība. Es no komisijas puses gribētu teikt, ka esmu šokēts par to, ka tika uzskaitīti šie 27 komisāri. Starp 27 komisāriem lauksainiecības komisārs bija pats pēdējais. Mums galu galā vajadzēja būt otrajā vai trešajā vietā. Nedrīkstētu būt tā, ka komisija lauksainiecību vērtē kā pēdējo. Vēlreiz liels paldies visiem, kas piedalījās. Es noteikti ar jums kontaktēšos. 9. februārī man ir jānodod ziņojums tulkošanai. Nu tad skatīsimies, kas no tā iznāks. Bene, grazie. Paldies, liels paldies Albertam. Atgādināšu, ka nākamā mūsu komitejas sanāksme notiks 1. februārī 2015. Liels paldies visiem ekspertiem. Jums tika uzdots ļoti daudz jautājumu. Tiksimies nākamajā sanāksmē. Jauku pat vakar visiem.